Dear colleagues, kolēģi, sāksim eh, mūsu sanāksmi. Un eh, no sākuma pirmais eh, darba kārtības punkts, tātad darba kārtības pieņemšana, ja nav nekādu iebildumu tādā gadījumā, varam uzskatīt, ka darba kārtība ir pieņemta bez jebkādiem grozījumiem. Otrais darba kārtības punkts - mūsu darba kārtībās, tātad sanāksmes vadītāja paziņojumi. E, bija NV misija. E, un jūsu sanāksmes e, dokumentos ir vairāki dokumenti, kas uz to attiecas. Nu, tur ir runa par COP20. Tur ir arī ziņojumi no NV delegācijas NMA februārī. Tālāk, kā nākamā NV sanāksme risināsies pirmdien, 8. jūnijā. Un mēs uzklausīsim uh, komisijas priekšlikumu par DMO. Un uh, būs uh, arī pirmdien Dēve komitejas un Endija komitejas uh, organizēta sanāksme par ilgspējīgas attīstības mērķiem. Uh, šodien uh, tulkojums ir pieejams 22 valodās. Un kā parasti, uh, šī sanāksme uh, tiks straumēta internetā. Trešais darba kārtības eh, punkts. Eh, sanāks vadītāji paziņoja par koordinātoru ieteikumiem, kas sniedz koordinātoru 2015. gada 20. māja sanāksmē. Eh, šīs rekomendācijas ir jums izsūtītas elektroniski, un ja nekādu iebildumu, tad mēs šo punktu arī varam pieņemt. Un tālāk varam ķerties pie 4. darba kārtības punkta. Pārskats par notiekošajām iestāžu sarunām par ierobežojumu attiecībā uz dažu piesāņojošu vielu uh, emisiju gaisā no vidējas jaudas apzināšanas iekārtām. Eh, Pagājušajā nedēļā sākās pirmais neformālais eh, trialogs, eh, un parlaments, komisija un padome apmainījās ar viedokļiem par būtiskākajiem politiskajiem aspektiem saistībā ar šo priekšlikumu, un par spīti tam, ka bija nosarpības starp padomi un parlamentu, tika veikts konstruktīvs darbs, un varu Un mēs vienojāmies eh, deleģēt eh, vairākus jautājumus tehniskajam līmenim, tātad pirms otrā trialoga. Un otrais trialogs eh, risināsies 2. jūnijā. Tad jautājums par jauniem pārtiks produktiem. Kā jūs to atceraties, tad mēs iepriekšējā reizē nolēmām. Un tad bija priešakums trešajā trialogā padomēji par diviem galvenajiem aspektiem Nu, viens eh, puses tātad jautājums par deleģētiem aktiem, eh, par jaunajiem pārtiks produktiem, no otras puses eh, mums ir problēma saistībā ar klonēšanu. Tātad ir jānolēmj, vai ir nepieciešams pants, un mēs iesniedzām savu priekšlikumu padomēji, un šis padoms priekšlikums tika noraidīts. Un ir skaidrs šobrīd, ka mums ir jāatsāk diskusijas vēlreiz. Un tagad eh, varam ķerties pie piektā darba kārtības punkta. Autoceļā neparedzēts mobilās tehnikas iekasēžas motoru emisiju robežvērtības un tipa apsvirināšana. Un šai sakarā ir izstrādāts ziņojums. Autore ir Elizabeta Gardīni, un es vēlētos viņai nekavēties dot vārdu. Eh, lai viņi mūs iepazīstinātu ar šo ziņojumu projektu, lūdzu. Paldies! Pavisam īsi vēlētos eh, atgādināt, eh, ka eh, šis ir tāds reglaments, kurš aizsāja direktīvu 9768, un līdz ar šo regulējumu mēs ierosinām regulēt motoru emisijas, un īpaša uzmanība ir jāpievērš tam, kā tiek veidots harmonizēts vienots iekšējās tirgus Tur ir eh, nepieciešami eh, dažādi eh, standarta mērījumi. Un ir jāiekļauj arī vairākas jaunas kategorijas, kas iepriekš kategorijā regulējumā netikušas iekļautas, jo sevišķi attiecībā uz motoriem, kuriem ir mazāka jauda. Kā arī attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas ir paredzēti lietošanai iekšzemes eh, ūdens ceļos. Mēs šādi eh, cenšamies eh, izstrādāt visatvērošu juridisko ietvaru, kas ļautu arī nonākt pie tā, kāda būs risinājuma nākotnē. Manuprāt, komisijas priešakums ir atbalstāms. Tas ir veiksmīgs priešakums uz kura pamata mēs varam tālāk virzīties uz priekšu, un, manuprāt, protams, to var nedaudz eh, uzlabot, bet ir jāņem vērā tieši eh, šīs eh, sektora specializācija, jāņem vērā dažādas īpatnības. Un šīs ziņojums ietver arī 43 grozījumus. Mm, starp galvenajiem eh, grozījumiem es vēlētos nedaudz eh, runāt eh, par dažām jomām, kurām tātad esmu veltījis savu uzmanību darba gaitā. No sākuma vēlētos pievērst uzmanību šiem te nomaiņas motoriem, tāpēc ka es atbalstu to, ka tiek ieviesta, ieviesta norma, kā tas tika paredzēts arī iepriekšējā direktīvā 9768, tomēr ar atšķirībām Eh, pret eh, iepriekšējo direktīvu. Es eh, uzskatu, ka IMCO atzinums, kurā ir atsauce uz motoru ražošanas datiem, to nevar tā vienkārši pieņemt, tāpēc ka attiecībā uz motoriem dažkārt ir ļoti grūti mm, noteikt ražošanas datumu. Tomēr principam var pievienoties, kā jau daudzi citi kolēģi. Manuprāt, Eh, šī eh, te eh, definīcija, tātad 10, 15, 16 gadi, kas tiek noteikti katrai fāzai, lai garantētu iespēju aizsāt tādu bojātu motoru ar aizstājumu motoru, tās varētu būt pozitīvs risinājums šai problēmai. Un kas attiecās uz augstāko klasi Tātad eh, šis te laika grafiks eh, varētu būt eh, nedaudz mm, paplašināts attiecībā uz konkrētiem faktoriem, uz, piemēram, uz dzīves ciklu, kas citiem motoriem ir garāks, bet citiem motoriem ir īsāks. Arī, kas attiecās uz investīciju amortizāciju un jāņem vērā arī to, kāda ir tehnoloģiskā attīstība. Tad ir vairāki grozījumi, kuri eh, koncentrējās uz eh, tieši pārējais posmu, lai eh, garantētu to, ka visi uzņēmumi, gan tie, kuri ražo motorus, gan tie, kuri ražo transporta līdzekļus un motorus, un nu, tātad, lai garantētu, ka abas tipoloģijas ir spējīgas piemēroties jaunās fāzes prasībām, vajadzētu nedaudz paplašināt šo te pārējais posmu ir nepieciešams saglabāt eh, līdzsvarot pieeju. Un tad eh, ir arī kāds eh, sektors, kas ir ļoti īpašs, tātad mobilie, mobilie ceļamkrāni. Tad, manuprāt, būtu nepieciešams tur pievienot vēl sešus mēnešus šim pārējais posmam, lai kopumā tie būtu 12 mēneši, lai labāk ņemtu vērā šo transporta līdzekļu īpatnības. Un tad tiešām eh, mm, saistībā ar mobilajiem ceļiem ir dažādi ierobežojumi, jo sevišķi attiecībā uz eh, to eh, izmēru, piemēram, kad tie tiek transportēti pa ceļu. Ir jāņem vērā, ka tie tiek arī pirkt un pārdot ļoti nelielos apjomos. Un tad vēl viens jautājums, uz kuras koncentrējos, ir relatīvais slieksnis tad, tad, mazajiem uzņēmumiem tieši attiecībā uz ražošanu. Un ir skaidrs, ka Eh, tur var saskaities ar dažādām eh, problēmām attiecībā uz adaptāciju. Tomēr mēs eh, zinām arī to, ka, ja lielākajiem uzņēmumiem ir sarežģītāk ievies izmaiņas, tad mazajiem uzņēmumiem tas dažkārt ir pat vēl sarežģītāk, jo mazajiem uzņēmumiem ir lielākas problēmas, kā jau vienmēr, piemēram, tiem nav iespējas gūt eh, visu nepieciešamo informāciju par jaunu motoru izveidi, un šī iemesla dēļ es varu eh, piekrist eh, komisijas uzstādījumam, kad tiek piešķirti vēl 12 mēneši šim te pārējais posmam uzņēmumam, un tātad mazajiem uzņēmumiem. Tomēr, ja komisija iepriekš bija ierosinājusi paredzēt mazajiem uzņēmumiem tātad um, uzņēmumi, kur saražo gadā eh, mazāk par 50 transporta līdzekļiem, eh, ka tur varētu būt kādi eh, grozījumi. Manuprāt, tomēr vajadzētu šo slieksni paaugstināt, lai tie būtu uzņēmumi, kas gadā saražo 80 transporta līdzekļus. Tad, kas attiecās uz dzelzceļa nozari, tad, manuprāt, viena gada posms, kas ir paredzēts komisijas priekšlikumā, varētu tātad um, sadurties ar uh, dažādiem uh, pienākumiem, uh, ar kuriem saskarās transporta sektors, tieši dzelzceļa sektors. Tur ir dažādi citi tiesību akti, piemēram, direktīva par sastāvējo savietojamību, kā arī direktīva par ritošo sastāvu, un lai harmonizētu šo jauno regulējumu ar Eh, citiem eh, tiesību aktiem, es uzskatu, ka dzelzceļa sektoru tam vajadzētu piešķirt eh, iespēju izmantot aizstājumos motorus tādā īpašā laika grafikā. Nu, tur varētu būt noteikti posms 15 gadi. Un te ir runa arī par vienkāršu priešakumu. Es vēlētos arī par to dzirdēt citu kolēģu ierosinājumu. Tātad saistībā ar direktīvas stāšanos spēko, spēkā. Un tad, eh, lai izvairītos no eh, kādas pārklāšanās eh, apstiprināšanas procesā, ierosinu, ka motori, kas tiek izmantoti transporta līdzekļos, tos varētu izmantot arī lokomotīvēs. Savukārt, kas attiecās uz kuģiem, kas tiek izmantot iekšējai navigācijai, tad, manuprāt, komisijas priešlikums ir ļoti ambicios. Un, lai neradītu Eh, kādu, kādas problēmas eh, šim sektoram, jo jebkurā eh, gadījumā ir jāracionalizē izmaksas, varētu ierosināt tādu mīkstāku priekšlikumu, jo sevišķi, kas attiecās uz motoru smagajām kategorijām, tad tie motori, kuri tiek izmantoti iekšējā navigācijā. Arī harmonizējot tos ar ASV standartiem tos varētu eh, arī eh, tātad, eh, veidot un ražot. Ir jāņem vērā to, ka Eiropas standārti atšķirās no ASV standartiem. Tādā veidā mēs varētu uh, nedaudz grozīt šos standārtus, atsaucoties uh, uz uh, tātad, šo, te, šo te mm, augstākā līmeņa motoru jaudu. Tad, kas attiecās uh, uz, uh, piemēr, uz uh, regulējuma piemērošanu, mm, ja šie tehniskie parametri tajā neiekļaujas, mm, tad, tad, tad um, saistībā ar meža lauksainicības tehniku uz to arī attiecās Eh, šis eh, te eh, regulējums par autoceļiem neparedzēto mobilo tehniku, un mm, tā ir jāņem vērā. Par šo sektoru jāsaka, ka tātad, traktori tiek klasificēti pēc to izmēriem un balstoties uz lauksaimniecības darbu veida, kas ir jāveic. Un tātad, ar, tātad kādam mērķim šie traktori tiek eh, izmantoti. Un eh, piektās eh, fāzes emisijas līdz ar to tātad iekļaujās šajā after treatment jomā. Un te ir jāņem vērā šīs specifikācijas tie ir tādi motori, kur ir nedaudz šaurāki un dažās vietās tos nemar, nemaz nevar izmantot. Jāsaka, ka Mēs uh, esam uh, spiesti eh, veikt lauksainicības darbus konkrētā veidā. Tur ir uh, standārti attiecībā uz uh, tātad, motoru uh, šaurumu, un ASV arī ir citi uh, standārti. Un uh, tāpēc pārskatu klauzulās, manuprāt, ir nepieciešami aicināt uh, komisiju ņemt vērā uh, to, uh, ka šiem transporta līdzekļiem ir to īpatnības. Un uh, beigās vēl viena lieta, par kuru vēlos runāt savā prezentācijā, un nu, kam vēlos pievērst jūsu uzmanību. Eh, pārspīšanas eh, klauzula, eh, manuprāt, bija nozīmīgi ieviest iespēju atvērt šajā pēc pieci fāzē grozījumu, kur komisija tiek aicināta novērtēt, balsoties uz uh, iespējamām tehnoloģijām, balsoties uz uh, ieguvumu izmaksu analīzes, uh, iespēju Eh, kā eh, tālāk samazināt eh, emisijas līmeņus. Un tādā veidā varētu arī nākt klajā ar jaunu likumdošanas priekšlikumu tieši attiecībā uz piekto fāzi. Un tādā veidā būtu tāds scenārijs, uz kuru nozara varētu atsaukties, tāpēc, ka mēs zināt, zinām, ka ir ļoti svarīgi, tad veidojot vīdes aizsardzības un veselības politiku, jebkurā ja gadījumā eh, sniegt kādu mm, ietvaru, tādu stabilu pamatu, kādu apvārsni, kas ir pēc iespējas plašāks nozarei, kura tādā veidā varētu arī tādā veidā eh, tad, tad plāno savu darbu. Paldies! Un tagad eh, sāksim pirmo viedokļu apmaiņu līdz ar eh, dažādu, tātad eh, ar eh, dažādu politisko grupu pārstāvjiem, sākam ar sociālistiem, lūdzu. Um, I'd like to thank, uh... Paldies, um, un paldies, ka Dienī kundzei par uh, līdz šim paveikto darbu. Ceru, ka mums būs konstruktīva sanāksmes vien tāda jau bija. Tiešām ļoti konstruktīva sanāksme. Un uh, nešaubos, ka kopiem spēkiem panāksim nepieciešamo līdzsvaru ambīcijas eh, no vienas puses un eh, nu, tāds rastīgums eh, no otras puses par šī atzinuma kontekstu runājot. Protams, emisijas ceļu sektorā, transporta sektorā atbild par 15% un 5% no smalko daļu emisijām e- Eiropas Savienībā un Londonā, no kurienes es nāku smalko daļiņu piesārņojums ir daudz augstāks, 15% no kopējām emisijām. Un nu, tas nozīmē, ka aptuveni 90% no Eiropas Savienības eh, iedzīvotājiem pilsētās eh, sastopas ar ārkārtīgi augstu gaisa piesāņojumu līmeni, kaitīgu līmeni. Vairāk kā 400 tūkstoši cilvēku Eiropas Savienībā eh, iet bojā no problēmām, kas saistās tieši ar gaisa piesāņojumu, ir gadus. Nu, un uh, savas lomas kontekstā esmu tātad uh, referents, un uh, ir jāuzsver tātad um, izcelsmes uh, emisiju tiesību aktu uh, kontrols pasākumu, šajā, kā šajā priekšlikumā, piemēram, lai mēs uh, spētu izpildīt sliekšņus, ko esam nospēduši attiecībās emisiju samazināšanu līdz 30 gadām, tas ir nepieciešams. Komisija ir sākus pārkāpumu procedūru pret vairākām dalību valstīm, tā skaitā arī Lielbritānija, par to, ka mēs nespējam nodrošināt atbilstību gaisa. Uh, tīrības normatīviem, ir tiešām jāpiestrādā pie šādiem lūk priekšlikumiem, lai tiešām centos pret piesāņojumu. Bet tā gadījumā 30. gadā dalība valstīs uh, atkal tiks fiksēta um, neatbilstība, simtiem tūkstoši cilvēku turpinās iet bojā dēļ sliktas gaisa kvalitātes. Vēlos īsi pieskārties vairākiem atzinuma aspektiem, dažs no tiem mēs atbalstam, cits ne, sākšu pārējais posmiem. Esam pret eh, pārējais posmu turpmāku pagarināšanu, kas dot iespēju vecākiem zinējiem un joprojām, teikt, palaistiem tirgu arī pēc jauno emisiju standartu ieviešanas. Komisijas sākotnējais ierosinājums pusotrs gads, mūsuprāt, ir pie, pietiekams pārējais posms, nu, pie absolūtais maksimums, ko mēs varētu pieļaut, nespecifiskos gadījumos, protams, jo tur ir atsevišķi izņēmumi, kas teika pieminēti kur attiecīgi nozars specifika, ja tā varētu sacīt, eh, un nu, pieprasītu pagarinājumu. Bet eh, garāk termiņi noteikti grautu šī priekšlikuma būtību, tirgojasiem tik palaists piesāņojušas iekārtas eh, motori. Un tāpat arī un šo krājumu uzkrāšanās, kas nāk par labu lielajām kompānijām, uh, Eh, varētu būt potenciālais iznākums, ja mēs pagarinātu eh, pārējais posms, un eh, šādu motoru uzkrāšanās noteikti nāk pa labu maziem viedējiem uzņēmiem, lai tie varētu pāriet uz jaunu motoru ražošanu pirms jaunā standarta stāšanās spēkā attiecībā uz aizstājēdzinē normām. Priekšnoteikumi, pie kurām kompānijām tiek pieļauts aizstāt motorus ar vecākiem motoriem ar citiem standartiem, nav pietiekami strikti. Jā, aizstājēdzinēji tiks pieļauti bez īpaša autorizācijas perioda. Un, tāpat arī emisijas standarti netiks rūpīgi ievēroti, tad šie dzinēji neatbildīs standartiem. Desmit gadi tiek piedāvāts kā pārējais posms, uzskatu, ka septiņi gadi būtu piemērotāks pārējais posms šeit. Tāpat arī jāskatās, kā mēs varam savietot dzinēju aizstāšanas normatīvas attiecībās pastāvšās flotes. Uh, dzinēju um, um, modernizāciju, tātad neceļu transporta līdzekļiem, kas ir domāti izmantošanai ārpus ceļiem. Lūk, nepieciešams komisijas atzinums par šo jautājumu. Runājot par specifiskiem izņēmumiem atkāpēm, ir svarīgi paturēt prātā konkrēts gadījums, uh, uh, tātad individuāliem pamatiem. Dažas eksēm uzklausījuši šodien, uh, sagādu, ka būs papildus izņēmumi. Ja ekonomiskās izmaksas noteikti ir lielākas nekā vidas iegūma, tad nepieciešami zināmi. Uh, zinām, savstīgums, bet ir nepieciešams saglabāt vienlīdzīgas spēles noteikums visiem ražotājiem. Un, ja pieprasām mazāk no citiem sektoriem, tad, protams, citos sektoros būs jādara vairāk, nu tādēļ jāpadomā, lūk, par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem. Par emisiju robežu vērtībām mums jāpielikumā. Komisijas priekšlikums. Vairāk vai mazāk ir eh, atbilstoši arī mūsu standartiem, tātad eh, lielaudas eh, Mm, smagajām automašīnām, bet ir vairāki, vairāki kategorijas, kur emisiju robežvērtības pārāk eh, zemes, piemēram, dīzeļu lokomotīvēm. Nav nekādas eh, atšķirības no 3A stadijas attiecībā uz emisijām aptuveni 15% no um, tātad um, lokomotīvēm joprojām ir dīzeļu lokomotīvas un tas jāmaina. Būtu īpaši jāierobežo dzinēji, kas ir zem 100, 650 megavatiem. Un tad eh, vis, visām, visiem suņiem, kas ir zemāks zem šīs kategorijas aspekts, ko es vēlos pieminēt, saistās ar, eh, ar darbdrošības eh, noteikumiem, kas figurē šajā priekšlikumā, bet tad jaunajā grūzījā priekšlikumā vairs nefigurē. Es sevišķi desmitais grozījums. Tas uzlaik papildus priekšnoteikumus un atsevišķos sektoros darba apstākļi pasliktināsies. Jāpadomā par darbdrošības un veselības aspektu uh, iekļaušanu šajos tiesību aktos. Vispēcot, eh, atbalstam eh, grozījumus, eh, lai aizstātu pastāvošo papīru certificēšanas sistēmu ar elektronisku certificēšanas sistēmu un lai uzlabotu arī datu apmaiņas tā priekšējā tirgus informācijas sistēma, kas jau ir izveidota. Līdz ar to uzskatām, ka tās būtu pamatotas izmaiņas, tās samazinātu nevajadzīgu administratīvo slogu. Par atskaitīšanos no komisijas puses par, par emisiju uzraucības rezultātiem 23. gadā būtu jāsniedz šis eh, ziņojums no komisijas, nevis 25. gadā, jo, ja būs eh, problēmas ar emisiju eh, testiem, un, kā ar eiro standarta testiem, piemēram, tad mums jāzina maksimāli drīz, vai, vai kaut kas nogājis greizi, un tieši tādēļ šis paskats nepieciešams. Paldies. Thank you very much, and Naomi. Paldies, Dankan kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. EKR grupa atbalstu izvēlēto pieeju. Un cepurnos, ka dienekuns priekšā tiešām labi pastrādāts. Nu, un esmu gandrīz redzējis darba augļus, bet ir tomēr vairāk aspekti, kas tiešām ir labi atspoguļoti. Tāds kungs eh, pieminēja, ka ir svarīgi risināt eh, dažādas emisijas, tātad robežvērtības, jā, tas ir viens jautājums, pie kā jāpiestrādā, un jāsaskaņo šīs robežvērtības ar Ziemļamerikas un Japānas rādītājiem, lai mums būtu vienota pieeja, varbūt ne identiska, bet līdzīga, katrā ziņā tas būtu nepieciešams. Es nebūtu tā kā loceklis, ja es, nu, tomēr neiebilst pēc vairākām lietām, protams. Nu, pirmkārt, um, trūkst uh, regulatīvā procesa attiecībā uz dzinēju palaišanu tirgu. Tad ir atšķirības starp uh, dzinējiem, kas uh, kāpo transportlīdzekļiem uz ielām un, un ārpus ceļiem aizstāšanas normatīva ir jāpamaina. Gadīni kundze mums ir nedaudz šeit apsteigusi, viņi ir veikusi labojumus, ļoti labi. Uzteic, nu, vēlas uzteikt šos labojumus. Vēl potenciāli problemā, problemātiski joma, un atkal esmu gandrīz atzīmējis, ka referents to ir atzīmējis un koriģējis. Jāatzīst, ka tas, ka pārliek augstas ambīcijas attiecībā uz robežu vērtībām, atstāts nevēlams eh, blaknes, nesakas, eh, cienē ražotājiem, dažs no viņiem bankrotēt. Nu, referentes eh, uzstādījums pietiek, pietiekam ambiciozs, lai panāktu vēlamos rezultātus. Mēs beidzot, varbūt tas šķiet tāds nieks, bet domāju, ka vērts eh, tam tomēr pievērsties un ceru, ka gūšu arī citu ēnu referentu atbalstu šajā jautājumā. Pats nāk no Skotijas. Tas ir reģions, nu nezinu, vai tas ir reģions, nu, ne, nu, drīzāk tā kā nācija tomēr. Nu, tā tad mums ir eh, ļoti gara krasta līnija Un eh, sevišķi te, te runa tātad par eh, piekrastes um, um, glābšanas uh, laivām, kas nepieciešams, lai glābtu dzīvības un tā tālāk, un tā ir būtiska joma, ne tikai pie mums, pie daudzās citās dalībvalstīs. Un um, zināja, kas nepieciešams šādām laivām, tiek izstrādāt desmit gadu gaitā, un ja mēs nepiesargāsimies, tad attiecīgi viņus vairs negatīvs kaut šis tiesība akts šo cenu ražošanu un nebūs neiespējams sasniegt eh, ierosinātās eh, emisiju robežvērtības, eh, saistoties ar unikālām prasībām, kas saistās uz cienēju dzēsēšanu. Līdz ar to jāminimalizē šīs prasības, pretējā gadījumā šī cienē nevarēs atbilst emisiju prasībām. Var piedāvāt papildus nianses, stundām ilgi varēšu runāt par, varētu runāt par šo jautājumu, nepārbaudīšu jūsu pacietību, ceru, ka gūšu savu referentu atbilstu šajā jautājumā, uzskatu, ka tas ir būtisks grozījums kopējiem priekšlikumam. Paldies! Thank you very much. And now... Lielas paldies, eh, Alda grupas vārdā Vitema kungs. Paldies priekšsādātāju arī es vēlos pateikties eh, referentēji par ļoti pragmātisko pieeju, ko viņi izvēlēsies, augstu vērtēju, konstruktīvu pieeju, arī no pārējiem referenta puses konstruktīvu pieeju vērojama. Pilnībā piekrītu referents uzstādījumam, ir jāmeklē individuāli risinājumi un dažādos sektoros ir dažādi atšķirīga situācija, līdz to arī pieeja jābūt atšķirīgai piekrītu, ka aizstāju vinēju un tātad klausuli ir jāievieš no jauna, būtu nepareizi vienkārši iznest um, kādu um, iekārtu tādēļ vien, ka ir bojāts dzinējs. Tas atstās uh, negatīvāku ietekmi uz vidi nekā tad, ja mēs neļausim šo aizstāšanu. Arī pārējais posmi jāskatās uz individuāliem pamatiem, katrā nozarē jāpēc pieteikams laiks, lai būtu iespēja inovācijām un nepieciešamiem pasākumiem, kas uzlabos gaisa kvalitāti. Par uh, slēgšanu vērtībām attiecībā uz MVU Ir eh, svarīgi vēlreiz iecināties šajā jautājumā un eh, atrast eh, nu, saprātīgus sliekšņus, lai tiešām visi mazie un arī vidējie mm, uzņēmumi varētu mm, attiecīgi sagatavoties šādām ieviešanai. Un Irlandē būtu ārkārtīgi svarīgi arī, lai iekšzemes um, kuģi, tātad um, atbilstu varbūt trešo valstu standartiem vairāk ASV, piemēram, būtu svarīgi šeit pieskaņoties ASV standartiem, tas īstenībā arī būtu viss no mūsu puses. Un vēlreiz vēlos uzteikt darbu, ko esam kopā ar citiem referentiem paveikuši. Paldies! Eka kungu neredzu, tad kaut kungs mums. Ekaut kungs, tā paldies priekšstādētāji, paldies arī referentē Gardīnī kundzei par paveikto darbu pie šī dosie kolēģi jau pieminēja, ka tas, šis ir būtisks tiesību akts, un pat eh, jau mm, uz papīra viss izskatās diezgan tehniski, es to mēģinu skaidrot, ka tā sabiedrībā, ka mēs runājam par kādām robežvērtībām un, un, un piesaistā daļņām, tā tālāk cilvēku uzreiz nesaprot, par ko ir runa, bet katrā ziņā tam ir būtiska ietekme, kā mans kolēģis eh, to pareizi adekvāti atzīmēja, un šajā ziņā vēlos eh, arī atbalstīt EKR kolēģis acīto. Ja? Pat laban EKR eh, ir eh, referenta lomā par NEC eh, direktīvu, kur tiek noteikts zemes ierobežu vērtības. Un ik reiz, kad mēs veicam pārunas ar referenti no EKR, viņi uzsver, cik svarīgi ir panākt labu tiesību aktu, tātad emisiju izcelsmes, avotu līmenī, jo, ja mēs nosakam kādas griestas un avotu līmenī tiesību akti ir pavēri, nu tad būs sarežģīti nodrošināt šo robežvērtību realizēšanu. Nu, un tad, protams, gala beigās komisija eh, tad eh, vesīsies pie dalību valstīm un, un klaigās, ka, lūk, viņi neievēro savienības tiesības. Lūk, un EKR ir taisnība šeit. EKR vēršas tātad eh, uz, uz to, ka ir jāapkaro emisijas avotos, tā sacīt, nu, šeit ir viens tāds šāds priekšlikums, un to, ko tad EKR dara, viņi vēlas novilcināt ieviešanu, aizvien vairāk un vairāk izņēmumu, nu, tā, šā, tā nav īpaši saskanīga pieeja, sacīsim kā rāleži uzsver to, ka ir nepieciešama labāka likumdošana, tad varbūt pašiem savamāji būtu sākumā jāsakārto tā sacīt, jā, lai viņiem ar viņu iekšējais otršā nostājuma regulējums būtu saskaņotāks. Tas tā nav. Un pirms eh, dodamies papildus izņēmumu bezēnam. Un pirms atkal mēģinam novilcināt šī tiesībā aktīviešana, varbūt jāapskatās un jāpārliecinās, vai, vai mēs esam pietiekami konsekventi runājot par griestu noteikšanu, NOX un, un, un uh, mazajām daļiņām, PM10. Nu, vai šis tiesība akts nesāina nelabvēlīgu ietekmi šādā ziņā. Un tādēļ gadījumī kundze nebūs pārsteigta, ka es, nu, kritiski noskaņots attiecībā uz viņas atzinumus. Protams, augstu vērtēju viņas darbu. Tomēr mums ir virkne jautājumu, kādēļ jūs vēlaties pagarināt ieviešanas fāzi no 18 līdz 24 mēnešiem, un kādēļ jūs 16. Un 17. grozījumā paredzēja tādus ļoti acīm redzams izņēmumus. Un tas ir jautājums arī komisijai vienlaikus, jo, nu, kāds tad būs um, šādu izņēmumu sekas? Vēlētos vairāk uzzināt no komisijas. Viņi nenāca klajā šādu priekšlikumu. Nu, pirms uh, uzsākam diskusijas par šiem izņēmumiem, uh, kurus uh, nevēlas atbalstīt šobrīd, vēlētos uzklausīt komisijas viedokli, kāds, kāda būtu šādu izņēmumu ietekme un ko mēs tādā veidā vispār mēģinām panākt. Nu, pretējā gadījumā mēs uh, vēl uzražosim, uz, uzražosim tādu kā šveicis sieru, kas nenāks pa labu likumdevējiem, tāpat arī uh, cilvēkiem. Un es uh, sūdzēsies par to, ka šo tiesību aktu ir grūti īstenot. Nu, protams, ja jūs sarežojat eh, tā sacītas šveicis sieru, nu, tad varbūt jāpadomā iepriekšot vispār vērts to darīt. Nu, tā tad tiesību aktu jāsaskaņo bet eh, nevajadzētu pārcensties ar pieskaņošanos ASV. Tam nav nekāds sakars, protams, ar TTIP, kā vai ne? Nē, vai, vai tomēr varbūt ir komisija? Nu, nu, man tā sāk izskatīties. Izskatās, ka daudz tiesību akti tiek pieskaņot ASV tagad eh, pēdējā laikā. Pat cik um, komisija apgalvo, ka nu, nē, nē, mūsu tiesību akti tiek neie, neietekmē, bet, nu, man ir šāds jautājums. Nu, kāpēc tad nepieskaņoties Šveicē, piemēram? Uh, Šveica ir atrodas vadošajās pozīcijās, ja mēs raugāmies uz NRMM tipa tiesību aktu īstenošanu, tādēļ, kādēļ mēs vēlamies pieskatīties ASV nevis Šveicai, kas ir avangardā un kas ir uzrāda, ka ieviešana vajag daudz ātrāk. Daudz ātrāk nekā šeit, lūk, daži no cienījumiem kolēģiem uztver. Tā kā es vēlētos, lai mēs vairāk uh, raugāmies uz līderiem, nevis uz tiem, kas uh, vēl kas iepakaļ. Un vēlos, lai komisija apstiprinātu, ka nē, nē, tam nav nekādas sakara ar tētību, kā to mēs dzirdam atkal, atkal no komisijas, ka nē, nē, tā nav. Nu, jo vairāk es to dzirdu, jo skeptiskāks eh, kļūstu. Un noslēgumā. Es sagaidu, ka mums būs interesants diskusijas. Nešaubieties, ka es mēģināšu panākt to, lai mēs esam konsekventāki attiecībā uz to, ko mēģinam panākt NEC direktīvas kontekstā un ceru, ka citām grupām būs līdzīgi mērķi. Nu, tādēļ eh, ar nepacietību gaidu arī konstruktīvu sadarbību ar referente, bet nešaubēties, ka, ja mēs vienosimies par papildus izņēmumiem, par papildus ierobežojumiem vai īstenošanas termiņu pagarināšanu, nu, tad es vēlēšos, lai galdā būtu zelšana argumenti un pagaidām tādu nav. Paldies! Evī kundze! Paldies! Paldies! Eh, par spīti komisijas priekšlikumai, manuprāt, eh, te izsūs vairāki eh, kritēriji attiecībā uz tātad, šiem te sliešņiem, un tos būs grūti realizēt, ņemot vērā pasaušos standārtus un šī iemesla dēļ. Vairāki ierosinājumi attiecībā uz izņēmumiem mūs nepārliecina. Arī, piemēram, eh, tas, eh, ka tiek pārdefinētas eh, kategorijas, tas, kas ir otrajā un trešajā pielikumā. Un ņemot vērā to, ka ir vairāki grozījumi attiecībā uz administratīvajām izmaksām, piemēram, to, kas attiecās uz informācijas apmaiņas ar dalībvalstīm Un e, mēs varam atbalstīt ideju to, ka varētu aizstāt e, atbilstības certifikātu e, ar e, datiem, e, kas tiek iegūti digitālā veidā, un mēs e, iepazīstināsim ar saviem grozījumiem. Un la, ļoti labprāt sastādāsimies arī, e, man ir jāsaka, e, ka e, varu e, piekrist kolēģi paustajām bažām e, par e, šo te e, ietekmi, par to ir jau vairāk kārt runāts Eh, tātad par eh, to, eh, ka ASV ir ļoti klātesošs šī regulējuma pārskatīšanā. Tam es varu pilnībā piekrist. Thank you very much and now. Paldies. Jūs te lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos apsveikt kolēģi Gardīnī kundzi un izteikt savu atbalstu kopumā par šo ziņojumu. Es vēlos uzsvērt dažus punktus un citu starpā tos punktus, kas attiec uz dzelzceļu nozari. Varbūt tāpēc, ka šobrīd Francijā mums ir patiesas debats par to, kā attīstās uh, darbības dzelzceļu nozarei un tāpēc um, es īpašu uzmanību pievēršu tam, bet 80% uh, um, šobrīd dzelzceļa pārvadājumi ir elektrificēti, bet 20% gadījumu joprojām tiek izmantotas lokomotīvas, un uh, tas ir tāpēc, ka vai nu ir trūkumi infrastruktūrā, vai arī tāpēc, ka tās nav vēl aizstāts, līdz ar to šīs lokomotīvas ir ar dīzeļu motoriem. Tas, protams, ir jāizstāj pēc iespējas ātrāk, eh, protams, eh, gaisa kvalitātes un veselības apsvērumu dēļ, bet es vēlētos arī atgādināt, ka brīdī, kad mēs vēlamies atbalstīt dzelzceļu pārvadājumus, kas eh, kā, tādās valstīs kā manējā, piemēram, joprojām saskars ar grūtībām, nespēja pietiekam attīstīties, piemēram, salīdzinot ar sauszemes pārvadājumiem, ceļu pārvadājumiem, es vēlētos teikt kolēģiem, uh, Būsim uzmanīgi. Jā, protams, mums ir jāprogresē, jāvirzās uz priekšu, bet uh, nevajadzētu arī um, nonākt tādā situācijā, kur mēs zaudējam savas uh, priekšrocības konkurences jomā. Tālāk, uh, trešais pants, 38. pants un tātad tie punkti, kas attiecas uz dīzeļmotoru aizstāšanu, manuprāt, paredzētie termiņi ir pārāk īsi. Gan uzņēmumiem, gan dzelzceļa um, uzņēmumiem noteikti radīs e, problēmas, jo ir nepieciešams ilgtermiņa investīcijas un jādod nepieciešamais laiks, lai piemērotos šīm prasībām. Tāpēc, manuprāt, ir nepieciešams paredzēt nedaudz vairāk fleksibilitātes e, attiecībās prasībām aizstāt šos dīzeļu motors, tāpēc es atbalstu um, um, 16. un 17. grozījumu, ko piedāvā Gardīnī e, kungs tālāk. Uh, Komisijas priekšlikums paredz arī pārējais posmus, par kuriem runāja arī eh, daži kolēģi, proti tiek paredzēta 12 vai 18 mēneši, lai aizstātu motors, kas šobrīd tiek izmantot un ir tirgū. Manuprāt, šāds termiņš nav reāls. Jo, eh, ja mēs padomājam kaut vai cik daudz laika ir nepieciešams um, iepirkuma organizēšanai, šiem iepirkumiem jāatbilst striktām prasībām, un tāpēc šādi termiņi nedrīkst tik piemēroti. Tāpēc es domāju, ka drīzāk ir jāparedz 18 vai 24 mēnešu periods, lai tik tiešām tas tiktu paveikts. Un es priecājos, ka referenti ir nākus klajā ar ļoti pragmatiskiem priekšlikumiem šajā jomā. Nu, tas bija tas, ko vēlējos teikt par gardienīgu un uh, eh, ziņojumu. Es iesniegšu arī dažas grozījumus, bet kopumā var teikt, ka viņi paveikusi lielisku darbu. Thank you very much. And now... Paldies. Uh... Nākamā kolēģa, paldies, saka šai Prērikas kundzei, pateicos Gardīnī kundzei, referentei. Labi pastrādāts, jo sevišķi jautājumos par uh, traktoriem un lauksainicības transporta līdzakļiem, kas ir, ir sastāv liela interesi Nīderlandēm. Un uh, vēl sabalstu, ko es sacītu par iekšzemes uh, um, tātad, uh, ūdens ceļiem un attiecīgi transporta līdzakļiem. Jūs aiciniet eh, tuvināt ehm, šo transporta līdzekļu dzinējus amerikāņu eh, standartiem. Ja, ja tā, tad es neierosināšu grozinājumu, bet ja nē, ja ne, nevēlēsties ierosināt uh, pilnīgu atbilstību ASV standartiem, tad man būs jāierosina grozījums, jo man ir uh, uzrunājuši nozars pārstāvji, viņi uzskata, ka tuvināšanās amerikāņu standartiem ir vēlama, un vēlos dzirdēt jūs apstiprinām, ja tā būs. Paldies! Lielas paldies! Uh, Nu, ko tad eh, tagad varam dot vārdu komisijai? Es gribētu Gerēro kungs. Uzklausīsim komisijas eh, viedokli par Gardīni kungs eh, atzinumu projektu. Merci. Euh, on voudrait d'abord remercier. Paldies! Mēs vispirms vēlētos pateikties referentē par konstruktīvo darbu gaisotni, kādā esam strādājuši, un arī par rezultātiem, kas ir jūtami. Saskaņā ar mūsu viedokli pašreizējā nostāja, par kuru tiek diskutēts gan dalību valstīs, gan parlamentā, um, liecina par to, ka mm, ir, zinām, viedokļu saskaņa un mums izdosies panākt progresu. Uh, pie šī reglamentatīvā dokumenta, kas mm, palīdzēs mums sasniegt ambiciozus eh, vidus mērķus un tāpat arī domāt par iekšējo tirgu. Man ir daži komentāri. Vispirms mēs piefiksējām to, ka ir atbalsts informācijas apmaiņas sistēmai, kas būtu jāmodernizē, un mēs, protams, priecājamies par to. Otrs elements ir virkni punktu, eh, kuros mēs esam gatavi eh, izrādīt zinām elastību, un pie tā ir strādāts arī padomē, piemēram, kas attiecas uz noteikumiem par um, iekšējo ūdensceļu kuģiem, tālāk, kas attiecas uz aizstāšanas motoriem un kas attiecas uz motoriem dzelzceļa nozarei, kā to pieminēja Grostets kundze, un arī, uh, kas attiecas uz pārskatīšanas klauzulu. Otrs eh, punkts, eh, kuram mēs nevaram visam piekrist, kas tiek piedāvāts, proti, kas attiecas uz izņēmumiem, ja pārējais posma pagarināšana. Saskaņā ar mūsu analīzi tas būtu kontraproduktīvi, ņemot vērā um, krājumu pārvaldi gan operatoriem, gan um, visiem pārējiem spēlētājiem. Tālāk, kas attiecas uz vairākiem punktiem, kas tik pieminēti. Uh, Mēs saprotam, varam saprast, kāpēc dažiem deputātiem rodas um, um, zināmas grūtības, jo šobrīd ir runa par produktiem, kas tiek laisti tirgū, bet iespējams mēs varētu paraudzīties vēlreiz šo priekšlikumu un uz to, ko jūs komiteja piedāvāja attiecībā uz uh, krāpus automašīnu emisijām. Varbūt būtu jāapsver, ko ir iespējams panākt retrofitting jomā un jāparaugās uz to, ko jūs komiteja piedāvāja un uh, komisija piekritam. Tā tad ir jāparaugās, kā mēs varētu vienoties par uh, kopīgiem kritērējiem, uh, kas mums ļautu tātad uh, strādāt pie šī retrofitting nacionāla līmenī. Es vēlos tik, nu, tikai norādīt, ka e, tas bija uzskatīts par iespējamu nāku, pagātnē, un tāpēc mēs varbūt varētu strādāt pie šī varianta. Tālāk, kas attiec uz šo priekšlikumu un amerikāņu standartiem. Būtu pārspīlēti teikt, ka uh, modelis, eh, kuram mēs sakojam, ir um, amerikāņu standārtu modelis. Dažas amerikāņu, uh, daži amerikāņu standārti tiek uzskatīti par pārņemšanas vērtiem, bet, uh, piemēram, tas nav sakāms par uh, daļiņām. Proti, nav pieņemama uh, noregulma attiecībā uz cietajām daļiņām. Un komisija nāca klajā, klajā priekšlikumu uh, proti. Uh, ja mūsu ambīcija līmenis ir pietiekami augsts un mums ļauj vienlaikus uh, uh, piemēroties tam, kas darbojas uh, praksē, tad mēs varam piekrist šādām normām, bet pretējā gadījumā mēs nevaram piekrist šādām amerikāņu normām. Tālāk par to liecina arī ietekmes novērtējums, tātad vēl pirms visiem tētīt noteikumiem, analizējot, mums ir jāsaprot, kādas normas būtu pieņemamākās Un es vēlētos teikt, ka, cik man zināms, šobrīd šajā nozarē nav īpaši diskusija par šo jautājumu TTIP ietvaros. Tāpēc mums ir jāvienojas par emisiju uh, robežvērtībām, kādas varētu palīdzēt mums uh, aizsargāt iedzīvotāju veselību. Paldies! Liels paldies! Nu, došu vēlreiz vārdu eh, referentē Gardīnī kundzei, lai reaģētu izskanējušiem komentāriem. Lūdzu. Yeah. Paldies, Reistāja kungs. Es eh, vēlos pateikties visiem kolēģiem, kuri izteicās. Eh, tātad paldies visiem ēnu referentiem. Es domāju, ka mēs esam uzsākuši ļoti konstruktīvu un pragmatisku darbu, un mēs labi sastrādājamies. Mēs gal galā visi šeit esam viena mērķa dēļ, kā mums to atgādināja arī komisija. Tātad mums e, ir jāizstrādā tāds e, regulējums, e, kas aizskargātu vidu un veselību un tajā pašā laikā arī aizsargātu vienoto tirgu. Ir nepieciešams panākt šādu savienojumu. Tā ir absolūta prioritāte. Un es arī domāju, ka mums vajadzētu spēt atrast tādu augstāko punktu vides veselības eh, aizsardzībā, kā tas vispār ir iespējams. Un konkrēti eh, runājot eh, par prioritāti ir jāizvirza vide un veselība. Un, protams, ir jāņem vērā, ka mums ir darīšana ar tādu sektoru, kurš ir ārkārtīgi daudzveidīgs un tas ir ārkārtīgi sarežģīts. Un tas ir devis milzīgu ieguldījumu piesārņojumā, un tāpēc būtu noderīgi paturēt prātā, ka ir tādi uh, sektori, uh, kuriem ir uh, tikai uh, jāsāk uh, uh šis te ceļš pretī labākai gaisa kvalitātei. Jo, savādāk ir tādi uh, gadījumi, uh, kad uh, dažkārt tiek runāts par visam nelielu uzlabojumu, kas tomēr reizēm arī ļoti būtisks. Mums ir uh, jābūt spējīgam atrast tādu punktu, uh, kas uh, um, pozitīvi ietekmētu vidi rezultātā. Kas tiecās uz dzelzceļu, tātad manā valstī 80% eh, tātad dzelzceļa ir elektrificēts. Eh, tomēr eh, šie te pārējie 20% dīzeļa mm, dzelzceļa transporta, tie ir sekundārie dzelzceļa veidi, jo sevišķi mm, kalnos, kur nav tik vienkārši izvērsta elektrifikāciju. Un, uh, Mm, ja mēs ieviešam šādu normu, tas nozīmētu, ka e, tiek pilnībā e, slēgta kāda dzelzceļa līnija. Vienkārši tāpēc, ka ir šāds nosacījums, un tas ir jāņem vērā. E, mums ir jāliek uzsvers uz to, par ko mēs zinām, kur ir iespējams panākt reālu rezultātu. Es domāju, ka visa, par ko runāja kolēģi, Eh, es to visu izpētīšu, arī es un dekolēģi teiktu attiecībā uz to, ka labāk eh, būtu tās laika grafiks, eh, kurš būtu 70 gadu silgs, mēs to konkrēti izpētīsim, tāpēc ka 7 gadi ir iespējams piemērotāk tomēr par 10, nu skatīsimies, kā tur, mm, kā būs šis pētījums. Mums ir jāpiešķir eh, laiks, eh, lai eh, pārskatītu pilnīgi visus priekšlikumus, kas šodien tika ierosināti, jo mums ir šeit darīšana ar reālo pasauli. Un šai ziņā esmu absolūti atvērta jums, esmu gatava atrast to pareizo risinājumu, pareizo definīciju šajā regulējumā, kā arī atrast pareizo laika grafiku. Es vēlos atgādināt, ka šeit ir runa par tādiem sektoriem, kur ir ārkārtīgi īpaši. Te mēs runājām eh, par eh, mašīnām, eh, kurām dažkārt ir ļoti garša dzīves cikls, tomēr šis sektors ir ļoti daudzainīgs. Šeit ir ļoti dažādi šie transporta līdzekļu dzīves cikli, tāpēc mums vajadzētu spēt šajās nedēļās izskatīt katru gadījumu atsevišķi, lai atrastu pareizo līdzsvaru. Arī tad, ja mēs runājam par ražotājiem Es eh, nezinu, vai es labi sapratu to, ko teica EKR eh, e kolēģis. Eh, tātad tas, kā trūkst transporta līdzekļu dzīves cikla reglamentējums, manuprāt, arī šis ir ļoti svarīgs aspekts, kur mums vajadzētu paturēt prātā. Un ir jāapzinās arī tas, ka ņemot vērā pārāk stingrus termiņus, jau vairākos gadījumos tā ir noticis, eh, tiek eh, paildzināts ļoti piesārņojoša autopārka dzīves cikls. Un tāpēc, eh, kā jau teicu, mēs tādā veidā varam panākt pretējo efektu. Es šobrīd nevaru atbildēt visiem, tomēr vēlos pateikties visiem runātājiem. Esmu ņēmusi vērā pilnīgi visus ierosinājumus. Es domāju, ka Eh, tas ir, būs tāds materiāls, pie kura mēs strādāsim nākamo dienu, nedēļu laikā. Bet eh, šobrīd es vēlos eh, tad, beigt savu sakāmo un vēlos visiem pateikties par komentāriem. Lielas paldies! Paldies! Atgādināšu grafiku. Termiņš grozījumiem ir 4. jūnijas. NV komitejā balsojums par mandātu būs 15. jūlijā. Un savukārt balsojums NV komitejā, nu, tas par informāciju par to kaut ko vēlāk mēs nosūtīsim vēl neuzņēmu. Iepazīstināsim divām minūtēm un tad sāksies balsojums. Dear colleagues, we can. Cienījamie kolēģi, varam sākt balsošanu. Pirmais punkts ir sēstais punkts darba kārtībā. Iebilduma izteikšana saskaņā ar reglamentu 108 pantu konkrētu aromatizējušo vielas vītrošanu no savienības saraksta. Tas ir uh, viens vienots balsojums. Sākam balsot. Pagaidīsim. Because someone need the voting card. Jo kādam vēl nav balsošanas kartītes. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņem. Noraidīts. Andiamo adesso alla eh, punto 7. Tagad nākamais punkts darba kārtībā, proti, septītais. Komisijas un parlamenta priekšlikums Savienības siltumnīca efekta gāzu emisijas kotirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidu un darbības un grozījumu izdarīšanu. Tas ir personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Mm, tagad balsosim par mūsu kolēģa Garsīs kunga ziņojumu pārtiks un nobarības maksimāli pieļaujamais radioaktīvā piesārņojuma līmenis pēc kodola avārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas. Kompromiss uh, viens, kas par? pret atturās pieņemts. Sešdesmit sastais grozījums par pret atturās noraidīts. 103. grozījums par pret atturās noraidīts. 110. par pret atturās noraidīts. 111. par pret atturās noraidīts. 112. par pret atturās noraidīts. 115. par pret atturās norādīts. 13. grozījums par pret atturās pieņemts. Un tagad 71. grozējums. 71. grozējums, kurš par? Kurš pret? Kurš atturas noraidīts? 14. grozējums, kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. 15. grozējums, kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. 72. grozējums, kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Balsam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 73. grozējums. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas? Balsā neutrāliski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 74. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņems? 75. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņems? Otrais kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņems. 79. Eh, rivāzī eh, grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Balsam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 18. un uh, e, viņas otrais grozījums. Kurš pār? Tie ir identiski grozījumi. Kurš pret? Kurš ātoras pieņemts? Trešais kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? 82. grozījums, pirmā daļa, kā pievienojums trešajam kompromisam. Kurš ir par? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņems. Ceturtais kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Kurš āturas pieņemts? 84. grozējums, kurš par? Kurš pret? Kurš āturas norādīts? 87. grozējums, kurš par? Kurš pret? Kurš āturas norādīts? 89. grozējums, kurš par? Kurš pret? Kurš āturas pieņemts? Deņas grozējums. Kurš pār? Kurš pret? Kurš āturas pieņemts? 91. grozējums. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas noraidīts? 92. grozējums. Atvainojiet, tomēr 93. vai 92. Tātad 92. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš āturas pieņemts? Ir problēma ar sociālistiem. Viņi neparāda roku. 93. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš āturas pieņemts? Pietais kompromis. Kurš par? Kurš pret? Kurš āturas pieņemts? Tagad 96. grozējums, kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Balsam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. 99. grozējums, kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Balsojam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši, beidzām balsot? Pieņems. Tagad 102. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņems? 103. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Balsam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 104. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas noraidīts? Balsam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Līdz ar to beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? Sastais kompromiss. Kurš ir par? Kurš ir pret? Kurš atturas pieņemts? 23. grozījums. Kurš ir par? Kurš ir pret? Kurš atturas pieņemts? Ceturtais grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Kurš āturas noraidīts? 30. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? 31. 32. identiski grozējumi. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? 33. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? Sēsēts grozējums, kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? 35. grozējums, kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? 36. grozējums, kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? 37. kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? 5. kurš par? Kurš pret? kurš atturas pieņemts. 38. kurš par, kurš pret, kurš atturas noraidīts. 39. kurš par, kurš pret, kurš atturas pieņemts. 40. kurš par, kurš pret, kurš atturas noraidīts. 7. grozījums, kurš par, kurš pret, noraidīts. 41. grozējums, kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Mazam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Četrdesmit ceturtais grozējums. Kurš ir par? Kurš pret? Kurš atturas norādīts? 43. grozējums. Kurš ir par? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. 47. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas norādīts? 45. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? 8. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas norādīts? 48. grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? 50. grozījums. Kurš ir pār? Kurš ir pret? Kurš atturas norādīts? 40. 51. grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas norādīts? 52. grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas norādīts? 53. grozējums. Kurš ir par? Kurš pret? Kurš atturas norādīts? 54. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas norādīts? 55. grozījums divās daļās. Par pirmo daļu balsojām. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? Par otro daļu. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas norādīts? 56. grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņems. 57. grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Balsēm elektroniski. Visi atbalsta, visi pār. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 58. grozējums. Kurš ir par? Kurš pret? Kurš atturas pieņems? 9. grozējums. Kurš ir par? Kurš ir pret? Kurš atturas pieņems? 60. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņems? 10. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņems? 62. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? 62. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas eh, norādīts? 63. grozījums. Kurš par? Kurš atturās tad balsēm elektroniski? Vai visi nobalsojuši? Līdz ar to beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozējums. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? 12. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? 64. grozējums. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? 65. grozījums ar mutisko grozījumu no tautas partijas. Vai ir kādi iebildumi pret eh, šo mutisko grozījumu, tātad iebildumu nav. Līdz ar to, kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņēmis? Vai te eh, tagad balsosim elektroniski eh, pār šo te ziņojumu, sākam balsot? Vai esi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad mēs balsosim. Mums ir jābalso par tātad šo te grozīto teksta versiju. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. we have finished our vote. Esam pabeiguši balsošanu. Un es aicinātu kolēģis, kas vēlas pamazā to arī darīt, un varam sākt izskatīt nākamo punktu mūsu darba kārtībā. Diskutēsim par grozījumiem priekšlikumam par resursu liederīgu izmantošanu ceļā uz aprits ekonomiku. Tas ir devītais punkts mūsu darba kārtībā. Un nekavējoties dod vārdu atvinam sagatavotāju Pietikainens kundzei, kas izteiks savus komentārus par grozījumiem. Lūdzu, vārds jums. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties visiem deputātiem, kuri iesniedz savus grozījumus, Kopumā var teikt, ka tas ir diezgan garš sāraksts, jo kopā ir 400 grozījumi. Bet, ja mēs paraugamies uz uh, tiem uh, pēc kārtas, tad uh, ir skaidrs, ka patiesībā runa ir par diezgan nelielu skaitu punktu. Vispirms atšķirs viedokļi par to, ka kā mēs varētu definēt resursus mūsu uh, ierobežotību un to, kādus uh, ierobežojumus tas attiecīgi rāda Eiropas Savienībai. Dažiem patiktos um, plašākas definīcijas, citiem uh, striktākas, konkrētākas nekā um, tā, kas tik izmantot šajā ziņojumā. Otrs punkts. Un tas ir atspogļots vairākās vietās eh, ziņojumā. Vai jums patiktos uzsākt likumdošanas eh, pasākums, vai arī jūs ticat tam, ka ir iespējams to panākt ar brīvprātīgiem pasākumiem? Arī par to ir jāvienojas sarunās. Man personīgā pārliecība ir tāda, ka tāpat kā um, ehm, brīvprātīgi nodokļu maksāšana nedarbojas, Tas rāda milzīgas grūtības cilvēkiem, un otrkārt, eh, tas nenodrošina vienlīdzīgas spēles noteikums visiem. Tad ir iesniegt lieliski grozījumi par um, darba spēku kvalitāti un vajadzībām izglītības jomā, un kas mums būtu jādara, lai investētu šajās jomās. Tad ļoti daudz diskusiju un dažādu viedokļu par rādītājiem, indikatoriem, par to, vai tie ir saistoši vai nav saistoši. Uh, cik eh, detalizēti eh, vajadzētu aprakstīt dažādus indikātorus šajā ziņojumā. Man personīgi labi patiktos tādi vispārējāki indikātori tā vietā, lai mēs eh, minētu konkrētus atsevišķus indikātors. Tālāk diskusijas par mērķiem, vai tiem būtu jābūt saistošiem vai ne. Nu, jau atkal jāsaka, ja mēs to paraugamies no grāmatvedības viedokļa, tad, uh, protams, uh, saprātīgāk ir, ja tas ir obligāti visiem un jums ir kopīgi kritēriji par to, uh, kā to visu panākt, jo pretējā gadījumā vispār nav jēgas nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumu, jo, ja nav šādu saistošu kritēriju, tad neko neiznāc panākt. Tālāk uh, ir grozījumi par kritiskajiem izēju materiāliem, un uh, te arī ir milzīgas viedokļa atšķirības, vai mēs pieminam dažus uh, kritiskos izēju materiālus, cik detalizēti mēs te izklāstam šo punktu arī par ilgspējīgu uh, pārtiku un citiem ilgspējības aspektiem. Jo tā kā mm, mūsu uh, lapušskats ir ierobežots, tad mm, man negribētos ieslīgt detaļās, bet, protams, ja daži to vēlas, kopumā man nav iebildumu. Tad šķiet, ka ir diezgan daudz grozījumu arī par bīstamām vielām un toksisku ķīmisko vielu izskaušanas mērķi Arī te grozījumiet abos virzienos. Un, kā jau varējām iedomāties, diezgan daudz grozījumu par nos atkritumu mērķi un atkritumu direktīvu. Un pēdējais punkts, kur vēlos pieminēt, vajadzīja pēc ekodizaina direktīvas. Kopumā jāsaka, varbūt es izdevu nepreiz secinājumu, bet es uz to raugos tā, ka ir ļoti daudz grozījumu, kurus mēs varam savietot, varam sadarboties. Šie manas pieminētie punkti ir tie, kuros ir lielākās viedokļa atšķirības, bet eh, man šķiet, ka mēs varētu vienoties par konstruktīvu, uh, pienācīgu kompromisu. Es vēlētos uh, vest sarunas ar ēnu referentiem nākam ceturtdienu un vienoties par kompromisu priekšlikumu. Ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem un uzklausīšu jūsu komentārus, kritiku un citus priekšlikumus. Paldies! Lielas paldies! Vispirms ēnu referenti. Palučī kunga vārdā Čofalikungs. Grācija, prezidente. Paldies. Es eh, tātad eh, aizstāju Palučī kungu. Un viņš vēlāk eh, diskutēs par grozījumiem un kompromisiem. Un no sākuma tātad četri vispārīgi punkti. Mm, tātad tieši attiecībā uz atkritumiem un energoefektivitāti būvniecībā. Eiropas komisija ir apstiprinājusi Šakaviča mm, kungs ir apstiprinājis, eh, ka ir nepieciešams nākt eh, klajā ar direktīvas priešakumu eh, tātad šeit tā, eko savietojamībai. Un mēs aicinām, lai šajā pārslīdējā direktīvas versijā tiktu paplašināts robežas sliekšņi ne tikai attiecībā uz produktiem mm, saistībā ar enerģiju, bet arī uz, piemēram, apģērbiem Un vēl viens eh, aicinājums eh, tātad, eh, šim pārskatām, kuru komisija veica, te ir ieņem vērā iespēja noteikt minimālās vērtības pārstādājumiem materiāliem, kurus var izmantot jaunos produktos. Un vēl viens apsvērums attiecībā uz jūras atkritumiem, ņemot vērā Eh, Rio eh, plus 20 eh, aicinām Eiropas komisiju izvirzīt saistošu mērķi attiecībā uz atkritumiem. 50% samazinājums tātad līdz 25 gadam vajadzētu izvairīties no jebkādas atkritumu izmešanas jūrā, ņemot vērā Mārpola konvenciju attiecībā uz tātad, piesārņojumu, kuru rada kuģi. Un vēl viens apsvērums kas ir tāds vispārīgāks, mēs varam piekrist eh, tām, eh, ka ir eh, pilnībā jāizmanto visi resursi arī attiecībā uz koku. Tomēr, lai to darītu, mēs aicinām pievērst īpašu uzmanību industriālai biomasas izmantošanai un tam, kāda ir hierarhija atkritumu pārvaldībā. Mm, lai panāktu lielāku pievienoto vērtību. Un visbeidzot, mēs arī atbalstām eh, to, ka tiek ieviesti saistoši eh, indikātori. Eh, tiem vajadzētu nu tikai mērīt patēriņu resursiem, bet tiem vajadzētu arī mērīt tad, tad, mm, oglekļa pēdu un citus aspektus, un to vajadzētu ņemt vērā. Uh, ne tikai saistībā ar vidas ilgspēju, e, bet e, vajadzētu to sasaistīt arī ar ekonomiku un sociālajiem jautājumiem. E, vajadzētu uzsākt arī dieto, dialogu ar trešajām valstīm. Un ar starptautisku konvenciju palīdzību vajadzētu noteikt, ka, lai šie apstākļi būtu vienādi pilnīgi visiem. Tātad nu, resursu izmantojamības indikātori. Savukārt, kas attiecās uz atkritumu politiku, tad mēs Eh, esam izvirzījuši vairākus priekšlikumus, eh, nedaudz par tiem runāšu. Aicinām, eh, ka tātad aizliegums saistībā ar biodegradējumiem atkritumiem tiktu ievies no, līdz 20 gadam un aicinām, lai komisija padara obligātu tātad biodegradējumu atkritumu šķirošanu. Un tas pats arī e, būtu jātiecina uz būvniecības atkritumiem, kā arī e, uz e, audumu atkritumiem. Aicinām arī komisiju iesniegt likumdošanas priešakumu gada laikā, lai būtu iespējams noteikt Eiropas mērķi 70%, kas būtu jāsasniedz līdz 30 gadam attiecībā uz pilsētas atkritumu pārstrādi un Eh, to visu vajadzētu balstīt eh, uz eh, jaunu kopīgu Eiropas līmeņu aprēķinu. Un tā visa rezultātā, tātad atzinot to, ka vairāku atkritumu veidi nevar tikt ievietoti poligonos, mēs aicinām, lai līdz 30 gadām aizliegums attiecībā uz šiem atkritumiem tur nevajadzētu pārsniegt 5%. Nu, tātad eh, no eh, visas atkrito, no, no visas sarežģītās eh, atkritumu um, ehm, apjoma. Un mēs arī aicinām, lai Eiropas komisija izveidotu tādu um, ietvaru un mērķus uh, noteiktu uh, īs ilgtermiņa un vidēja termiņa attiecībā uz Eiropas Savienības standartiem un dalībvalstīm pašām vajadzētu attīstīt jaunas metodes pilsētu plānošanai. Un šai sakarā ir ļoti svarīga tāda pieeja, kura vienlaicīgi ņemtu vērā vidas ilgspēju, eh, kā arī dažādas sociālas un ekonomikas aspektus. Un kas attiecās uz eh, būvniecības resursiem, eh, vajadzētu atbalstīt plašāku resursu izmantošanas ciklu, arī to, kas attiecās uz būvniecības atkritumiem līdz 30 gadām. Un Vajadzētu arī izstrādāt eh, koordinētu stratēģiju, kas būtu ļoti ilgspējīga eh, stratēģija Eiropas Savienības līmenī, lai pārstruktūrizētu eh, pastāvošās ēkas. Un tādā ziņā ir ļoti būtiska dalībvalstu loma. Mēs tās aicinām pieņemt iniciatīvas ne tikai saistībā ar fiskālo jomu, bet arī saistībā ar administrāciju, lai būtu iespējams veikt efektīvu restruktūrizāciju nekustamo īpašumu jomā Un tad eh, divi gala apsvērumi, eh, zinām, autore jau eh, ir iekļāvusi apsvērumu par ehm, pārtikas produktiem, kuriem ir jābūt ilgspējīgiem, tad mēs runājam arī par pārtikas izšķērdēšanu. Un tādā ziņā mēs aicinām, lai šis priekšlikums tiktu publicēts gada laikā, un tur būtu saistošs mērķis samazināt pārtikas izšķērdēšanu vismaz par 30% līdz 2000. 30 gadam. Jebkurā gadījumā mēs atbalstām eh, to, ka šī stratēģija un šīs, šīs arī darbības eh, būs veiksmīgas tikai tāda, ja tām eh, sekos izglītošanas kampaņa, kas būtu ļoti plaša mūsu pilsētās, mūsu reģionos. Ir jāiesaista arī pilsoņu dažādas organizācijas. Un ir ļoti būtiski ieguldīt eh, profesionālā izglītībā, lai eh, mums būtu nepieciešamās eh, prasmes, ir jāizglīto, jāizglīto arhitekti, inženieri, lai viņi varētu izstrādāt spēcīgu pamatu un enerģiski virzīt uz priekšu šo priekšlikumu. Sie. Paldies, Demis Mekarkungs. Danke vēl, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tik tiešām tika iesniegts diezgan daudz grozījumu, kas liecina par to, ka mūs ļoti interesē šis jautājums. Es domāju, ka ir bijis diezgan daudz dažādu sanāksmu, semināru, kas bija veltīti šim jautājumam, un ļoti daudz tiek runāts par uh, šo aprits ekonomiku. Es domāju, ka tas mūs jo īpaši interesē arī šeit Eiropas parlamentā, bet arī ārpus tā. Šis ir pašiniciatīvas ziņojums, tātad strateģiski svarīgs un um, cerams, ka izdosies vienoties, jo, kā jau es teicu, diezgan daudz grozījumu eh, ir ticis iesniegts un es domāju, ka nebūs nemaz tik vienkārši to visu apkopot un aizstāvēt mūsu prioritātes, virzīties uz priekšu un um, nākt klajā ar ziņojumā, kas būtu realistisks, bet vienlaiks arī ambiciozs. Es domāju, ka mums ir jādod ļoti spēcīgs signāls komisijai, un te es vēlētos atgriezties pie kompromisa priekšlikuma, kas attiec uz uh, man personīgo viedokli, tad vēlos uh, pieminēt vairākus punktus. Vispirms, pārējai uz aprits ekonomiku ir nozīmīga bet mums ir jāliek uzsvers uz ilgspējīgu ekonomiku. Mēs esam ļoti atkarīgi no um, izēvielu um, importa, ļoti daudz no pamat izēvielām, um, ja mūsu resursiem samazinās, un ir ekonomiskie modeļi, kas mums um, ļauj nodrošināt uh, materiālu atkārtot izmantošanu, kas ir labvēlīga videi, bet tas varētu dot arī jaunu stimulu mūsu ekonomikai Otrakārt, es domāju, ka mums ir jāuzsver tas, ka um, Eiropas um, ietvaram ir jādod, zinām, pārskatāmība, uzticamība. Tātad mums ir jāveicina noteikti biznesa modeļi, tie ir jāatbalsta, ir nepieciešams pievilcīgs Eiropas modelis uh, sekundāriem, jeb pārstrādātiem produktiem. Tālāk, kas attiecas uz resursu efektivitāti, par to esam ļoti daudz runājuši arī attiecīgajos semināros. Šis jautājums ir ļoti sarežģīts, bet attiecīgajā seminārā mēs varējām pārliecināties par vairākiem interesantiem aspektiem. Vispirms mums ir nepieciešams noteikt mērķus. Ir nepieciešams izveidot datu bāzi, kas ļauj salīdzināt datus šiem uh, rādītājiem ir jābūt izmantojumiem un nevajadzētu arī pārlieku palielināt administratīvo slogu. Līdz ar to esmu iesniedzis grozījumu, lai samazinātu šo administratīvo slogu. Uh, Tālāk tiek runāts par efektivitāti, e, un es esmu sagatavojis grozījumu, kurā jo īpaši domāts par uh, fleksibilitāti, kāda būtu iespējama dalībvalstīm. Tālāk par materiālu ilgspējīgu pārvaldi. Te es vēlētos runāt par visu ražošanas ķēdi, un arī šajā jautājumā esmu iesniedzis grozījumu, jo domāju par to potenciālu, kāds varētu būt ekodizaina direktīvai. Protams, ka visi priekšlikumi uh, eh, ir padziļināti jāizpēta. Tālāk, kas attiecas uz atkritumiem, tad uh, arī te mums ir ļoti daudz grozījumu, un mēs kopā ar referentu piedalījāmies uh, preses konferencē tieši runājot par atkritumu jautājumu. Ir nepieciešams īpašs atbalsts lauksaimniecībā, lai tā varētu piemēroties prasībām. Mums ir uh, jāharmonizē noteikumi, uh, un jāliek uzsvers uz ražotāju atbildību. Un, protams, ka mēs priecājamies par šo konstruktīvo sadarbību ar referentu. Paldies! Paldies! Tagad vārds pārtīkungam. Eh, Jā, paldies priekšsēdētājiem! Paldies Sirkā Petikānienai par eh, lielisko eh, ziņojumu projektu. Demas Makarkungam ir pilnīgi taisnība Mums šeit parlamentā um, šis jautājums aprīts ekonomika uh, šķiet ļoti nozīmīgs, un tas nav pārsteidzoši, jo um, nav iespējams uh, runāt par um, kādu citu jomu, kur ekonomiskā attīstība un vide ir tik cieši savstarpēji saistīts kā jautājumā par aprīts ekonomiku. Ja mēs paraugamies uz komisijas sākotnējo priekšlikumu uh, atkritumu pakotni, uh, tad ir skaidri redzams, cik ārkārtīgi nozīmīga, nozīmīgi ir ekonomiski aspekti, kas ir saistīti ar šo dosjē. Daži skaitļi paziņojumā no komisijas. Eiropas uzņēmumi var ik gadus ietaupīt vairāk nekā 600 tūkstoši miljārdu, um, tātad tikai pārējot uz aprits ekonomiku, un tas varētu veicināt Eiropas ekonomikas izaugsmi par 3,9% punktiem no GDP, tātad mēs redzam, ka tie ir milzīgi skaidri eh, laikā, kad mēs cīnāmies par ekonomisko izaugsmi. Bet lielākajai daļai cilvēku šis joprojām šķiet eh, vidas jautājums. Jā, tas, protams, ir vidas jautājums, bet eh, ir iespējams iegūt priekšrocības videi vēl papildus šiem iegūmiem ekonomikas jomā. Un ir jocīgi, ka Junkera komanda nolēma atsaukt vienīgo likumdošanas uh, priekšlikums, kas ir saistīts ar šo dosie, proti atkritumu uh, pakotne. Mēs saražojam Eiropā tikai 30% no tiem resursiem, kurus izmantojam, tātad mēs esam ārkārtīgi atkarīgi no importa no trešajām valstīm. Milzīga atkarība, milzīgas problēmas, un Pavaicājiet jebkuram uzņēmumam, kas izmanto šos resursus, viņiem pateiks, ka lielākā problēma nav lielās izmaksas. Jā, tās ir problēmas, bet uh, uzņēmumi var ar tikt, ar, tikt ar to galā. Bet galvenā problēma ir milzīgās cenu atšķirības. Vai nu runa ir par bioloģiskiem resursiem vai citiem izējiem materiāliem, cenu svārstības ir milzīgas. Un tas, tas ir lielākās grūtības, ar kurām saskaras uzņēmēji. Un to mēs varam atrisināt pārējot uz šo aprits ekonomiku. Tātad tā ir nozīmīga gan no ekonomiskā viedokļa, gan no uh, vidas uh, viedokļa. Daži komentāri par lielisko sirds ziņojumu. Mana politiskā grupa uzskata, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi izmantot ekonomiskos instrumentus vairāk nekā mēs to darām šobrīd mums ir jāredz spēcīgs tirgus sekundāriem materiāliem, un to mēs varam darīt uh, dažādos veidos, uh, tātad uh, pārnesot nodokļus no darbas. Mēs uh, varam strādāt arī pie PVN sekundāriem izējiem materiāliem. Tātad um, tie ir elementi, ar kuriem mēs varam radīt šādu patiesu tirgu. Bet uh, vēl kāds elements, kur es ieviesu pats savā ziņojumā par resursu efektivitāti pirms pāris gadiem, lai radītu tādu kā iekšējo tirgu um, nu, atkritumiem. Tām valstīm, kurām ir pienācīga atkrituma apsaimniekošana, būtu um, jāpalīdz tātad uh, ar šo atkritumu uh, plūsmu, ja pārnes no vienas valsts uz citu. Priekšsēdētājs negrasos atkārtot visus tos lieliskos priekšlikums, kas jau ir šajā ziņojumā, ekodizains un citus, Mums ir jāpievērš lielāku uzmanību resursu efektivitātei arī Eiropas semestri ietvaros, eh, jo tas ir kas tāds, ko komisija ir atstājusi ārpus saviem ziņojumiem pēdējo gadu laikā. Un visbeidzot, priekšsēdētājiem, mums lieliski padots eh, darbs pie dažādām budžeta līnijām, Tāpat arī mums izdodas uh, nākt klajā ar lieliskiem priekšlikumiem, piemēram, Junker plāns par resursu efektivitāti, bet tas nav vienīgais. Mums ir jākoncentrējas arī uz visām citām budžeta līnijām un uh, investīcijām nākotnē no EFSI, lai tas viss neiet pretējā virzienā. Tad, lai tas iet aprits ekonomikas virzienā, mums ir jābūt konsekventākiem īstenojot šo politiku. Vēlreiz liels paldies referentēm un ar prieku sadarbošos arī nākotnē ar viņu un pāriem ēnu referentiem. Liels paldies! Paldies, tev, Dārts Konečnis kundzei! Paldies, eh, priekšstādātāji, es iesākumā vēlos pateikties eh, referentei. Zinu, ka uzdevums nav bijis no tiem vieglākajiem, jo mm, viņai bija jāņem vērā ne tikai mūsu komentāru, bet arī atsevišķu dalību valstu komentāru, kurām, protams, ir atšķirīgas intereses un uh, vienot viedokļi nav. Tā kā, jā, uzdevums bija tiešām tāds izaicinošs. Savu komentāru sākumā vēlos uh, uzsvērt, ka mūsu mēģi šeit ir panākt uh, realistisku mēģu pieņemšanu. Un mēs runājam par mēģiem, kas balstītos uz zinātnisku analīzi un kas būtu tiešām reāli sasniedzami. Un, manuprāt, uh, 70% eh, mēģis eh, attiecībā uz apskatījumu pārstrādi ir pārlieku ambiciozs mēģis. Nu, šeit tomēr to būtu vērts papētīt tuvāk. Tāpat arī mm, komisija varētu būt maķinīta ambiciozāk varbūt citās jomās. Ne tikai runāt par atkritumu pārstrādi, bet, eh, piemēram, es tiešām būtu pateicīga, ja komisijas sākotnējā priekšlikumā figurētu arī um, tirgotāju, komersantu atkritumu un rūpnieciskie atkritumi. Es, protams, saprotu, ka jebkura veida atkritumi jāierobežo un atkritumu pārstrāde ir vienīgais veids, kā panākt uh, ilgspējīgu tautsājumniecību, bet um, nu, tomēr jāskatās ir uz um, dažādu mēķu definēšanu un uh, jāizvairās no tā, lai tie būtu kādi mēģi, kas tiem paliek uz papīra, bet vai tie tiešām būtu realistiski mēģi. Es atbalstu, ka, ka organiskā atkrituma ir um, obligāti uh, jāšķiro. Un par atkritumu pārstrādu runājot, uh, atkritumus var izmantot arī um, energo, tātad uh, elektrības un, un citu enerģijas veidu ģenerēšanai, bet arī šeit jābūt realistiskiem. Ideāli, protams, būtu panākt situācija, kurā um, tātad um, at, atkritumu īpatsvars tiek, tiek eh, samazināts līdz tēmai nulē, bet nu, mēs eh, šādu lūk 100% perfekcionismu sasniegt pagaidām neesam gatavi. Tā kā ir nepieciešama zinātniska pieeja. Un arī tā valsts patreizējā pieeja, nu, diemžēl neļauj nodrošināt šādu simtprocentīgu uh, cirkulāru ekonomiku. Bet, protams, jāturpina strādāt. Atkrituma izmantošana, um, enerģētikas ražošanai ir jāizmanto. To nevajadzētu jaukt ar atkritumu šķirošanu un pārstrādi. Un atkritumus pamestām tomēr vajag izmantot aktīvāk energoresursu ražošanai. Tā kā jāzina, jāskatās, kāds ir tātad eh, šis jums potenciāls. Un nu, vienlaikus, protams, eh, kakšķi tiek vienkārši sadedzināt un eh, enerģija, nu, kas rodas šīs sadzināšanas rezultātā, netiek izmantot. Dalība valsts, kas to ilgāku laiku ir eh, praktizējuši, nevajadzētu tagad tam pieļaut punktu tikai tādēļ, ka, lūk, eh, augšā domā citādi. Nu, un runājot par pārtikas atkritumiem, arī šeit ir liels problēmas šajā nozarē. Pirms mēs skaidri definējam, kas, kas vispār ir pārtikas atkritumi. Un eh, jānodala organiskie atkritumi, neatkarīgi no tā, vai, vai tie ir, to izcelsme ir auga valsts vai, vai kāda cita joma. Esmu izsniegusi virkni grozījumu, lai uzlabotu atzinumu saturu. Celtniecības atkritumi man uh, sagādā ziņām, ziņām tātad, mm, kad izklātēks no manas puses, tātad uh, celtniecības materiālu pārstrāde, izmantošana. Šeit rūpīgi apsver vēlreiz uh, kādas mēģis izvirzēm šajā jomā laika posmā no 20. līdz 25. gadam. Un vēl man bija vairāki grozījumi, ar kuriem mēs tos pie komisijas ar aicinājumu ņemt eh, vērā dalībvalsts atšķirīgās eh, vajadzības un tautsvencības struktūras. Visbeidzot vēlos jums visiem atgādināt, ka bieži nākas eh, dzirdēt sūdzības patiesībā zemo kvalitāti Un tomēr atkal un atkal eh, uzkāpjam uz tā paša grābekļa. Un eh, tādēļ vēlos eh, aicināt komisiju nākotnē ļoti precīzi piesāt pie definīcijām. Nu, piemēram, šeit atkritumi kā, kā resursi, kā to definēt. Jādefinē arī sekundārie resursi, jo komisijas dokumentos šāds frāzes figurē un nav īsti skaidrs, kas tas ir. Tā kā komisija vajadzētu piestrādāt pie skaidrām caurskatāmām definīcijām, kas tad īsti ir atkritumi šī tiesība akta kontekstā, un ir nepieciešama skaidra pieeja, kas būtu vērsta uz administratīvā sloga samazināšanu. Kamēr neesam definējuši precīzi, par ko tad ir runa, kamēr neesam precizējuši šeit izmantojamos terminus, mēs, kā mēs varam sagaidīt kādu harmonizāciju šajā jomā. Nemaz nerunājot par ambiciozām mērķu sasniegšanu. Paldies. Paldies. Eikauti kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Un uh, atvainojos Tērneru kungu vietā, kurš šodien nevarēja ierasties, tādēļ es eh, lūk, aizstāju viņu šodien. Un uh, jāatzīmē, ka arī nemaz arī neiebilst šī tēma. Man ir uh, tuva sirdī. Nesakiet gan viņam, ka es te tādu iznesos tagad, bet ar atzīm paldies Pitikānijas kundzei referentei, tiešām paldies par teicamo darbu līdz šim. Arī grozījumi nav pieļami, mēs zinājām, ka tie ir nepieciešami. Un domāju, nu, ar šiem grozījumiem ziņojums kļūst par tādu pilnvērtīgu ziņojumu, jo tas eh, gala beigās kļūst par parlamentu oficiālu nostāju. Komisija eh, kā mēs redzam, strādā pie ambiciozāku priekšlikumu. Labi, paldies arī no manas puses komisijai, paldies par to, ka pievērsāt tik daudz uzmanības šim failam, jo, kad pērnā gada rudenī sāka cirkulēt baumas, ka komisija jau domā par šī priekšlikuma, vismaz uh, likumdošanas priekšlikuma atsaukšanu, es mēģināju žurnālistiem skaidrot, nu, kas tad īsti notiek un tā. Daudz piešanās man uh, vēstīja, nu, jāzina šī te. Uh, cirkulāra ekonomika, kas tas īsti ir, nu nav skaidrs. Jā, šeit mēs esam ilgāku laiku runājuši par to, kas īsti šis fenomens ir, bet uh, cilvēkiem ārpasaulē, nu tā uz citiem, nu nav īsti skaidrs, ko tas nozīmē. Nu, bija grūti panākt uh, piesaistīt žurnālistu uzmanību šim konceptam, pateicoties komisijai, tā pat lielākie laikraksti, lūk, eh, runā, vēstu par šo konceptu, par cirkulāru ekonomiku, nu tāpēc liels paldies komisijai, ka lūk, tik daudz uzmanības pievērsāt šim, šim jautājumam. Un, Te, te tas tika atsaugs, un tagad, lūk, jūs uh, gatavojat ambiciozāku priekšlikumu. Nu, es domāju, ka šis uh, ziņojums uh, būtiski ietekmēs arī komisijas darbu, norādot, ka, lūk, ko mēs kā parlaments sagaidām no šī ambiciozākā komisijas priekšlikuma. Nu, šādā ziņā ļoti labi arī, ka komisija rūp, rūpīgi sako līdz tam, ko mēs šeit darām. Pār ziņojumu saturu, kas man īpaši iepiesveic, tātad um, jāskatās, kas notiek ar, ar, ar īstenošanu, tātad ne tikai, kas notiek ar, ar tiesību aktiem, bet, bet tālāk. Pilnīgi tiesību aktu īstenošana atkrituma jomā, protams, ir būtiska. Bet jāstrādā pie preventīviem aspektiem, pie atkrituma samazināšanas uh, aspektiem, un tas ir nemazāk svarīgs jautājums, kas jāņem vērā atkritumu pārstrādes mērķi, tie jau figurēja atkritumu tiesību aktu pakotnes kontekstā, bet eh, šeit jāuzsver, ka šie mērķi ir jāturpina stiprināt. Nu, tad kolēģi runāja par atkritumu sadedzināšanu pirmīt, un eh, jā, ir svarīgi uzsvērt, ka mēs nevēlamies vienkārši atkritumu eh, pārstrādājumu atkritumu sadedzināšanu. Lūk, tas ir svarīgs aspekts. Ja mēs aizliedzam atkritumu apglabāšanu poligonus un nenodrošinam pārstrādi, tad notiks tas, ka, nu, kā beigās viss nonāks kurtuvēs Nu, tā ir daudz, kur notiek. Jā, tiešām atkrituma poligonu apmēri pamazinās, bet nevis palielinās, palielinās nevis pārsvarā, bet sazināšanas apjām. Un Irlandē es sapriešu, ka mums ir teicami panākumi šeit, varēja teikt profesionāli panākumi arī Britiem. Viņi atsakās nakt no poligoniem, bet dedzina uz nebēdu. Nu, bet tas jau nepalīdz. Nu, jāpanāk, lai mēs nesadedzinātu pārstrādājumus atkritumus. Tas ir noteikti svarīgs punkts, kam jāpieskars. Un tālāk, kas attiecas uz, uz eh, prevencijas pasākumiem, eh, ko dizaina importētāji eh, šeit jāiekļaut tāpat arī bīstamo vielu aizstāšanu. Un Pitkārnēs kundze arī šim jautājumam pieskārās. Pastāv dažādi viedokļi par šo jautājumu, bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs to drošinātu, ka tiešām, ja jūs vēlaties no jauna izmantot un pārstrādāt tātad kādus materiālus, tad jānodrošina, ka tajos nefigurēja bīstamas vielas. Un tā redzam, ka ir tādas kompānijas, kas mēģina izmantot šo debatu par cirkulāru ekonomiku, kā lai pazeminātu rīču likumdošanas standarts, tīmsko vielu, tātad likumdošanas eh, standarts, nu ir tādas kompānijas, kas tiešām ar to aizraujas, un eh, nedomāju, ka cirkulāras ekonomikas kontekstā mēs drīkstam pieļaut, ka, lūk, ka tagad rīči tiek uzskatīts par pārlieku ierobežojošu tiesību aktu. Nē, rīči mērķis ir eh, novērst to, lai pirmsākumos bīstamās vielas niekļūst um, atkritumu metālais atkritumus, un tas noteikti ir jāturpina uzsvērt. Nu, Herbrānī kunga doma par Schengens zonas piegājienu man jāsaka, ka es aprīnoju jūsu uzstājību, kolēģi. Jā, viņa, zinām, projektā attiecībā uz resursu izmantošanas efektivitātes figurēnu nu, lēmīgā kārtā mēs pamanījāmies galā ziņām, bet tā tiks vaļā. Tagad, ja Brandīkums saka, mēģina šo ideju mums te ieskapēt, Nu, lai mēs savukārt mēģināsim panākt, lai tas viņiem tur, tur lai viņiem tas neizdod arī turpmāk. Paldies. Paldies. Pēdējais. Grazie, prezidente. Paldies. Es eh, varu pievienoties pilnīgi visām eh, tām, eh, ko teica mans kolēģis un pat nu, attiecībā uz Konečas kundzes teikto. Arī mēs varam piekrist tam, ka sadedzināšana izmantošana uh, pilnībā tātad iznīcina uh, eh, atkritumus, mm, un tur nav tādas kā uh, vidējās fāzes. Atkritumi tiek uh, sadedzināti, un mēs zinām, kur uh, nokļūst šis sadedzinātājs. Nu, tāda, kas attiecās uh, uz uh, šo argumentu, mēs jau no paša uh, sākuma esam pieturējušies pie pozīcijas, ka ir jāsamazina tātad, tāda, tāda sākuma daļa aprites ekonomikā, tātad visi šie avoti, Eh, kas eh, kaut kādā veidā apdraud aprits ekonomiku. Ja mēs vēlamies pilnībā eh, mainīt savu ekonomiku uz aprits ekonomiku, vajadzētu tik tiešām censties novērst visas tiešās subsīdijas. Ir nepieciešams cīnīties ar klimata izmaiņām. Parasti eh, man eh, neparāk, nepatīk izteikties par Itāliju, tomēr es vēlējos eh, pārstāstīt šo piemēru, jo tas ir ļoti veiksmīgs. Mēs Itālijā maksājām par elektrību tā saukto tātad, summu katru gadu 6 miljārdi tieši kā stimulu atjaunojumai enerģijai. Un tātad tas viss eh, tiek eh, novirzīts geotermiskajai eh, enerģijai, vēja enerģijai, saules enerģijai un 20% mēs maksājam, lai atbalstītu atkritumu sadedzināšanu. Savukārt 70% mēs maksājam, lai tātad pārveidotu naftas stācijas, tad, lai tās padarītu modernākas. Un tādā veidā arī mēs varam runāt par aprits ekonomiku. Mūsuprāt, referentes paveiktais iet pareizajā eh, virzienā, eh, jo eh, te tiek, piemēram, paredzēts samazināt nodokļus produktiem, kas tiek veidot ilgspējīgā veidā, un tur tiek uzsāts arī tas, ka ir jāizmanto mazāk resursu. Un tāpēc arī mēs aicinām eh, izmantot eh, izcelsmes eh, certifikātu visiem, visām izēvielām un vajadzētu arī noteikt nu, mērķi attiecībā uz dažādiem materiāliem, lai samazinātu problēmas saistībā ar atkritumiem. Šim sektoram ir milzīgs potenciāls attiecībā uz sociālo dimensiju ļoti uh, daudz uh, eh, atkritumu, kas uh, tiek, vienkārši tiek izmēsti, varētu tikt uh, pārstādāt, un tas varētu radīt jaunas darba vietas. Ir nepieciešami ļoti uh, ambiciozi mērķi uh, atkritumu pārstāv, pārstādāšanai, tas ir realizējams mērķis, uh, un kopā mēs varam arī uh, Eh, pienoties konečnas kundzes eh, teiktajiem tādā ziņā, ka ir nepieciešami šie realistiskie un ambiciozie mērķi. Un tātad 70%, eh, kas ir minēti ziņojumā, mēs tiem varam piekrist, ir nepieciešams samazināt poligonā nonākušo atkritumu daudzumu līdz rītiem gadam. Un es domāju, ka visām dalībvalstīm vajadzētu ieviest īpašu nodokli, nodokli, kas būtu saistīts ar atkritumu sadedzināšanu. Uh, Un mēs arī varam eh, piekrist eh, tam, eh, ka būvniecības sektoram ir milzīga loma aprits ekonomikā, un tāpēc mēs aicinām komisiju sagatavot vides deklarācijas un dalībvalstis vajadzētu renovēt ēkas, tomēr mm, vajadzētu noteikt arī tādas būvniecības metodes, kas ļauj mm, no jauna izmantot materiālus. Un mēs arī aicinām dalībvalstis, lai tās noteiktu obligātos uh, eh, um, nacionāla līmeņa plānus par uh, atkritumu pārstrādāšanu. Un mēs eh, arī apsveicam uh, ar referentu ar ļoti efektīvu darbu. Paldies! Un tagad, uh, es domāju, mēs varam, uh, varam dot uh, vārdu citiem kolēģiem, tomēr jāsaka, mums šis nāks ir jābeidz. Uh, Eh, pussešos, tāpēc, ka eh, pēc tam sāksies eh, vienotā sanāksme ar Agri komiteju par klonēšanu, tāpēc mums ir jābūt ļoti precīziem un aicinu tāpēc visus komitejas locekļus izmantot savu runāšanas laiku, tomēr pieturēties pie divām vai divām pus minūtēm. Krosits kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties mūsu kolēģei Pietikēnens kundzei par paveikto darbu. Tiesa, aprits ekonomika šobrīd ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, ja mēs runājam par uh, pārēju, par enerģētikas pārēju, par, mēs varētu runāt arī par mūsu ekonomikas pārēju, lai tā kļūtu par uh, modeli aprits ekonomikas jomā. Tātad mums ir jāpātrina centieni, jāpātrina centieni, lai mēs varētu eh, panākt mērķus, kas tika noteikti eh, vidas jomā 7. rīcība programmā vidē. Un tāpat arī mērķis attiecībā uz nodarbinātību un izaugsmi stratēģija 2020 ietvaros. Un runājot par atkritumu apjomiem, vispirms ir jārunā par to, ka mums ir jāharmonizē metodas, lai um, sagatavot statistikas datus, lai tie atbilst realitātei ir pašvaldība atkritumi, bet mums ir jāuzstāj uz rūpniecisko uh, tirzniecības atkritumu pārvaldi, jo te mēs varētu uh, atgūt diezgan daudz resursu, vairāk nekā, teiksim, pašvaldības uh, atkritumu gadījumā. Uh, Runājot par aprīts ekonomikas, esmu dzirdējusi, eh, ieklausījusies kolēģi teiktajā par to, ka mums ir jāpārcauc atkrituma apglabāšana. Jā, es pilnībā piekrītu, bet eh, ja ir runa par preci, kas kļūst par atkritumu, kas tiks atklāt, atkārtot izmantot vienreiz, divreiz, nu, trešoreiz, to vairs nav iespējams atkārtot izmantot vai pārstrādāt, tāpēc ir jārod risinājums. Un eh, šādā gadījumā sadedzināšana iespējams vēl ir risinājums bet ir jāpanāk tas, lai sadzirdzināšanas iekārtas e, nebūtu ar pārāk lielu jaudu, kā tas ir šobrīd, lai tas neveicinātu e, pārlieku e, lielu atkritumu apjomu sadzirdzināšanu. Tātad, lai tiktu sadzirdzināts tikai tad, kad nav cita risinājuma. Runājot par izaugsmi un uh, konkrētu spēju aprits ekonomika noteikti ir nozīmīga, un es iesniegšu arī virkni grozījumu par šo aspektu, bet es tik tiešām atbalstu Pietikainens kundzes ziņojumu. Paldies! Paldies, Gre Grēckungs! Paldies! Es vēlos pateikties referentei, jo mums tā ir tāda um, noteikti nu, Sarboties vēlamies, lai koalīcija satīsim šeit parlamentā un nu, lielu vienprātību, ka, nu, tomēr vajadzēja komisija vairāk piestrādāt pie, pie tā, ko esam piecieši atkritumu pakotni. Nu, tiešām eh, vēlamies vairāk sagaidīt no komisijas. Un, um, mm, eh, mm, viss, kas eh, strādā šajā jomā, zina, kāds ir jomas potenciāls varbūt radīt jaunas darba veids, ja mēs pareizi piemērosim šos tiesību aktus, tad, eh, tad, eh, attiecīgi, šo potenciālu mēs, var, mēs varam atvērsīt, bet tagad, ja tas tiks zaudēts, jo ir iespēja radīt jaunas ilgspējīgas eh, darba veids Eiropā šajā jomā, ja mēs to pareizi risināsim. Divi, trīs komentāri, ko vēlos pieminēt, ko es kā grozījums esmu izstrādājis un iesniedzis. Nu, pirmkārt, pārtiks atkritumi jāstāsta, lai nākotnē visos ziņojumos vai lauksaimniecības jomā, vai vīdes komitejā, par kuru pārtiks produktu eh, nekaitīgumu un drošumu, jāskatās, kādas ir eh, tiesību aktu ietekme uz pārtiks eh, produktu atkatumiem un, un, un, un sistēma pagaidām nav efektīva tiešām. Kas izvērsīs arī to, ka pārtiks produktu jomā ir lūk, daudz atkritumu. Un tad jāskatās, kā mēs varam, cik lielā mērā mēs varam uh, Nu, piemēram, runājot par, par līzingu, tātad nodrošināt to, ka laiks tiks nodots vairāk, ka, ka cilvēki dalās ar lietām, nu, piemēram, kā sharing ir laba institīva šāda. Nu, kā ciklāro ekonomiku mēs esam izvērst šādā aspektā. Tātad, lai aprits ekonomikā, bet ciklāra ekonomikā tiktu rosināts, lūk, šādas te idejas un lietas. Un vēl jāskatās, jā. Ja, Mums ir laba pieredze attiecībā uz eh, prevencijas pasākumu atkritumu jomā. Nu, mana vēlēšana Rokabalā ir eh, tātad eh, laba pieredze. Nu, protams, nākamajām talībām mēs izvēlēties nekad nevarēsim, bet, piemēram, deponēšanas saistības, ja tādas pastāv, tad jānodrošina ir iespējas. Nu, lai tātad varētu deponēt atkritumu, attiecīgos atkritumus, ja pastāv Eh, inovatīvas tehnoloģijas, eh, tā, protams, tās ir jātestē un tā tālāk. Es skatos te eh, uz referentu, nu, šos trīs aspektus vēlētos iekļaut padziļinātāk, varbūt, mums ziņojumā. Paldies. Thank you very much, Miss Delhaye. Paldies, Delhaye, kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos apsveikt um, kolēģi par paveikto darbu, kas ir lielisks pamats turpmākiem darbam. Mēs ar nepacietību gaidām uh, viņas uh, priekšlikums un šis ziņojums mums ļauj paust savu viedokli par šo ārkārtīgi nozīmīgo jautājumu, kas ir svarīgs mūsu kontentu nākotnē. Es vēlos uzsvērt dažus punktus. Pirmo jau pieminēja um, man kolēģi Grostets kundze. Runa tātad ir par statistikas datu harmonizēšanu. Mums ir nepieciešams harmonizēt statistikas datus, lai mēs varētu efektīvi darboties aprits ekonomikas jomā. Tālāk ir jādomā par teritoriālo loģiku. Proti aprits ekonomikai ir jābūt jāpiemērojas um, attiecīgi teritoriālajām vajadzībām, un mums ir jādomā par Eiropas līmeņa resursu sagatavošanu, protams, bet uh, mums ir jāsagatavo šie resursi pēc iespējas tuvāk tur, kur tie tiks izmantot. Tālāk par pārtikas produktu izšķēdēšanu. Manuprāt, šis punkts ir ārkārtīgi nozīmīgs, un mēs visi esam kopīgi atbildīgi par to. Uh, Mēs vienbalsīgi Francijā balsojām par dokumentu tekstu, kur mērķis ir cīnīties pret um, pārtiks produktu izšķēdēšanu, bet vispirms ir jāvienojas par to, par ko ir runa šajā gadījumā, un te vēl daudz darba mums ir priekšā. Tāpēc vēlos atbalstīt 343. grozījumu. Un noslēgumā priekšsēdētē es vēlētos teikt, ka ir jāpatur kā mērķis efektīva resursu izmantošana, arī te es atbalstu virkni grozījumu 66, 60 un 61. Paldies! Paldies, tagad mana sekunda. Grazie, prezidente. Ma intanto... Paldies! Es vēlētos eh, pateikties eh, referentai par eh, šo ziņojumu, kas ir ļoti skaidrs un precīzs. Un man ir jāsaka, ka arī es ar lielu prieku eh, pamanīju, eh, ka ir ļoti daudz veiksmīgu grozījumu. Mūs īpaši interesē šie mm, jautājumi, par kuriem ir mm, iesniegti ehm, grozījumi, jo sevišķi jautājums par atkrituma pakotni. Es domāju, ka mums Eiropā vajadzētu ātri un veiksmīgi veidot šādu jaunu modeli saistībā ar aprits ekonomiku tas nav svarīgi eh, tikai, eh, lai labāk aizsargātu eh, vidi. Tas ir ļoti būtiski, ņemot vērā datus par to, par ko runāja Grandī kundze. Tas ir arī viens no attīstības iegūmiem mūsu mm, Eiropai. Un ja mēs Eh, balstāmies uz eh, datiem, eh, kurus sniedza referenta ziņojumā par šiem 40% tātad izēvielu izmaksas uzņēmiem. Domāju, ka mums ir jārīkojas saistībā ar konkurenci un uzņēmē darbību, un tādā veidā mēs nekādā veidā nevaram atteikties no resursu efektīvas izmantošanas. Mm, līdzīgi kā tātad mēs rīkojamies ar mm, aprits ekonomiku, lai ātri panāktu mūsu mērķus, mums vajadzētu noteikt eh, tos ekonomikas eh, sektors Eiropā, eh, kuros joprojām pastāv dažādas finanšu un likumdošanas barjeras. Un viss, kas traucē šim procesam. Un nedaudz izteikšos arī par tiem argumentiem, kas ir saistīti ar grozījumiem, kurus iesniedz es un citi kolēģi. Eh, ir eh, trīs fāzes, kurām vajadzētu koncentrēties. Eh, pirmā ir pilnīgi noteikti tātad, tātad, šo te ilgspējīgo produktu ražošanu un patēriņš. Jāskatās, kā mēs risinām problēmu ar mm, tātad, atkritumiem saistībā ar šiem produktiem Un tad ir arī visi jautājums, kurš esās ar um, atkritumu pārstādi, pārstrādi un izmantošanu, tāpēc, ka uh, šeit ir nepieciešams rīkoties. Es domāju, ka um, šis ir ļoti um, realizējams priekšlikums, uh, tomēr mums ir jānosaka, uh, cik daudz resursu ir iespējams uh, no jauna izmantot, un tad, ko mēs varam uh, veidot par produktiem. Un, uh, Eh, jaunā direktīva būtu eh, jāskat saistībā ar jaunajiem eh, tātad, produktiem. Un vajadzētu arī noteikt dažādas obligātos kritērijas attiecībā uz pārstrādi. Un pavisam ātri izteikšos par to, kas saistās ar atkritumu pārstāvi. Manuprāt, pilnīgi noteikti mums vajadzētu paaugstināt saistošos mērķus saistībā ar tiem, kur pašāk ir uh, Um, spēkā, te nedrīkst būt zemāki par uh, tiem, uh, kas ir jau noteikti, ir ārkārtīgi būtiski uh, ieviest harmonizēto aprēķina metodi, veiksmīgas salīdzināšanas um, kritērijus. Ir bijuši ļoti plašas diskusijas par šiem aspektiem. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi ierobežot eh, tātad, nepārstrādājumu materiālu eh, tātad, eh, pārstrādes problēmas, un, manuprāt, ir ļoti būtiski izvairoties no tā, ka tiek piešķirtas kādas atkāpes, ja valsts neievēro normatīvus. Tas viss ir jāņem vērā, veidojot aprits ekonomiku. Paldies! Tagad dodu vārdu šai iepirīt kundzei. Paldies priekšsēdētājiem! Vispirms es vēlētos pateikties Pietikainens kundzei par šo ļoti interesanto ziņojumu. Es pati iesniedzu grozījumus un esmu strādājusi pie šī jautājuma um, vairākus um, gadus Nīderlandes parlamentā. Šis jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo īpaši, kas attiecas uz atkritumu atkārtot izmantošanu. Mums ir likumdošana, es domāju, ka ir jāpanāk tas, lai šī likumdošana tiktu ievērot, un tāds mērķis man bija iesniedzot pirmo grozījumu. Tālāk ir vairāk aizliegumu, kas būtu jāievēro. Manā valstī tie tiek ievērot, bet es domāju, ka ne visur tas tā ir. Un es domāju, ka ir jāparādz um, nošķiršana dažādu atkritumu uh, kategorijām, un mums ir jādomā arī par atkritumu pārstrādes inst eh, instalācijām un iekārtām, kas būtu jāizmanto. Šobrīd daudz tiek runāts par šo strateģisko investīciju plānu, bet mēs varētu izmantot arī to. Es dzirdēju arī Grostets kundz teikto par eh, sadzināšanas iekārtām, un es pilnībā piekrītu jūs teiktiem, bet var teikt, ka Nīderlandē situācija ir īpaša. Uh, Mums ir sadedzināšanas iekārtas un ir nepieciešams izmantot koksni, lai varētu uh, vispār iedarbināt šīs iekārtas, un tas novad arī pie mežu uh, eh, teritoriju noplicināšanas. Es domāju, ka tādas sistēmas eh, ir arī citvietē Eiropā. Paldies! Liels paldies! Un tad ir Slaika kungs. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji, turpināšu horvātu valodā. Mm, mums ir īpaši jādomā par atkritumiem un uh, sadedzināšanu. Un aprits ekonomikas ietvaros uh, mums būtu jāsaprot, ka sadedzināšana ir tikai mm, pēdējais risinājums Mums ir jācenšas um, ieguldīt pēc iespējas vairāk zināšanu un um, centienu, lai samazinātu atkritumu apjomu. Es piekrītu arī tajā, ka mums ir jādomā par produktu dizainu, kas ir ārkārtīgi svarīgs aprīts ekonomikai. Parlaments ir iesniedzis rakstiskos grozījumus komisijai kurā runa par um, elektroierīču dzīves ciklu, jo bieži vien šis dzīves cikls tiek um, speciāli samazināts, lai varētu saražot un ieviest tirgu jaunus produktus, bet uh, tas, protams, ir pretinā ar mūsu mērķi, kas ir samazināt atkritumus. Ekodizains un ekoinovācijas. Tiem vajadzētu veicināt, veicināt jaunu uh, produktu radīšanu un jaunu iepakojumu radīšanu, kas ļaut mums samazināt izmaksas, kas varētu rasties no jaunu preču iegādes. Tas ļaut mums arī rast citu pielietojumu iepakojumam un samazināt iepakojumu apjomu pirms tas vispār tiek pārstrādāts um, vai izmantots atkārtot vai izmests. Paldies! Paldies! Tagad Turnāna nu, kundze. Paldies priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos pateikties uh, Pietikainens kundzei par ziņojumu Es pilnībā atbalstu aprits ekonomikas konceptu, bet vispirms mums ir jādomā par vietēju mērogu perspektīvēm. Un tāpēc mēs nevaram atbalstīt nacionālās stratēģijas, tāpēc mums būtu jādomā par to, kā mēs atbalstam nacionālās eh, stratēģijas, eh, lai eh, samazinātu šos aprits ciklus. Bieži vien tas Eiropas gigantisms ir pretrunā ar mūsu mērķiem, tāpēc varbūt mums vajadzētu likt uzsvaru nevis uz um, nereāliem mērķiem, kā piemēram nulles atkritumu, bet drīzāk jādomā par īso aprits ciklu un vietējo ekonomiku. Es domāju, ka mūsu mērķis ir nākt klajā ar rekomendācijām, uh, kas būtu pēc būtības. Mums nevajadzētu domāt par supranacionālajiem ierobežojumiem, uh, kurus būs ļoti grūti ieviest. Vispirms mums ir jāizturas kritiski pret to sistēmu, kas ir novedus pie pārlieka eh, patēriņa, kur veicina brīvā tirzniecība, un tā jau ir viss pamatā. Paldies! Lielas paldies! Tagad Gžība kungs. <clears throat> Dziękuję, panie przewodniczący. E, paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka Te būtu vārds runāt par vairākiem aspektiem, kurus pieminējis arī Pietikainis kundze savā ziņojumā. Es ar citu vēlos apsveikt viņu par um, lieliski sagatavoto ziņojumu. Daudz no šiem aspektiem ir ārkārtīgi nozīmīgi, un par tiem es vēlētos izteikt komentārus šobrīd. Vispirms uh, preču dzīves cikls. Par to kolēģi jau runāja. Jā, attiecībā uz dažām patēriņu precēm to dzīves ilgums um, tiek apzināts, samazināts, vai arī tas tiek rūpīgi aprēķināts, un mēs varētu diskutēt par uh, to, vai uh, šis uh, dzīves ilgums ir pārāk īs, jo tas, protams, liek jums tūlīt pēc tam iegādāties jaunu produktu. Un tas nozīmē, ka jūs diezgan ātri izmetat preces un Tas noved pie nevajadzīga patēriņa, jo jūs gluži vienkārši esat spiests um, iegādāties jaunu preci, lai gan iespējams būtu varējis izmantot iepriekšējo, ja tā būtu bijusi labāk izstrādāta. Tālāk um, par atkritumiem, par bioloģiskiem atkritumiem. Saskaņā ar statistikas datiem mēs uh, saražojām 89 uh, miljonus tonu atkritumu, un bieži vien runa ir par uh, pārtiks atkritumiem, kas tiek izmesti, bet tos varētu izmantot atkārtot. Uh, patiesībā bieži vien runa ir par pārtiks produktiem, kuriem nav pat beidzies term, uh, lietošanas termiņš. Tā tad ir jāpiestrādā pie šī jautājuma. Runa ir par nepēt, nepatērētiem pārtiks produktiem, lai gan tie vēl bija ar derīgu termiņu. Un um, te ir runa par apmēram trešdaļu um, mājasēmniecību radīto atkritumu, kas ir šādi te pārtiks atkritumi. Ņemot vērā, ka ir ļoti daudz nabadzīgu cilvēku, tas skaitā arī Eiropas Savienībā, kuriem nav uh, pieejas nepieciešiem pārtiks produktiem, šāds te um, pārtiks atkrituma apjoms um, ir izšķērdēšana un mēs varētu izmantot šos atkritumus, lai ražotu enerģiju. Tas palielinātu arī Eiropas Savienības kapacitātes, tāpēc es domāju, ka mēs nevaram pieļaut, ka um, pārtika tiek gluži vienkārši izmesta. Paldies! Un tagad vārds komisijai, Vapaskundzei. Lūdzu. Thank you very much. Es paldies. Un paldies visiem par uh, pamatīgo darbu, kas ieguldīts šīm sagatavošanā arī grozījumi ir noderīgi, papildus atsaucas dažādas un ir iekļauts ziņojumā, nu, piemēram, par vidē kārtīgām subsīdijām, tāpat arī skaidri piesaukt jaunās um, tātad uh, iemaņas, kas nepieciešams MVU darbiniekiem šajā jomā, nepieciešams saskaņot produktu politiku, uz ko komisijas uzmanība tiek vērsta, un mēs noteikti to arī ņemsim vērā, protams, arī runājot par eko dizaina tiesību aktiem. Biomasas izmantošana, nu jā, te ir rūpīgāk jāapsver šis aspekts ne tikai enerģetikas kontekstā pārsvarā tas tiek diskutēts pat labam, bet arī runājot par um, alternatīvo pielietojumu, kā, teiksim, materiālu izmantošanu, biomas kā materiāls uh, kopējās ilgspējības kontekstā. Tā ir nepieciešama adekvāta um, mm, mērīšanas instrumentu sistēma un, un uzraucības politika. Runājot par juridiski saistošiem mērķiem, resursu izmantošanai. Atgādināšu, ka esam strādājuši pie šādu rādītāju indikatoru izstrādes ilgāku laiku, un uh, jā, materiālu patēriņš, nu, to mēs ierosinām kā tādu e, provisorisku rādītāju ierosinājumu līmenī, mēs runājam par materiālu e, efektivitāti. Bet šis aktivējuma balstītais indikators, ko atsāps dažādi materiāli, mūsuprāt, e, nu, joprojām šobrīd vēl nav īsti m, mm, piemērots, lai tas figurētu kā saistošs neģdalībās līmenī pat, ja vispārējais 30% samazinājums līdz 30 gadam varētu novest pie šādas, lūk, uh, nošķiršanas. Ir nepieciešams aizstošie mēķi, tas var būt ļoti iedarbīgs instruments, bet vienlaikus tas var izraisīt arī nevēlamas un eh, blaknes, eh, nevēlamu ietekmi uz vīdi, ja mēs rūpīgi pie tiem nepiestrādāsim. Tā kā šeit šajā jomā vēl ir tomēr drusciņi jāpiestrādā. Par atkritumu mēķiem, samazināšanas mēķiem, komisija strādā pie tiesību akta sagatavošanas, lai pārstrādātu atkritumu mēķus. 15. gada pēdējā pusē, kvartālā, respektīvi, to arī vadīsim klajā, es kā teicu, cits cirkulārās, jeb aprits ekonomikas aspekts. Sabiedrā vīdes rīcības eh, programmas, eh, tātad eh, mērķi jāņem vērā un labāk jāatspoguļot, lai valsts atšķirīgās izējas pozīcijas. Un vispēcot vēlos jūs informēt par lūko, kas tā mēs izvērst publiskas konsultācijas. Komisija tātad, kas tās uzsākt jau šo ceturtdienu. Un šis konsultācijas ilgs līdz 20. augustam. Nu, tā būs, teicam, iespēja saņemt turpmāk informāciju attiecībā uz uh, uh aprīļa cirkulāras ekonomikas uh, citiem aspektiem, kas ar nāsāktie atkritumiem būs arī partneru konferences, ko organizēsim par šo jautājumu 25. šī gada jūnijā. Paldies! Un tagad uh, došu vārdu referentē vēlreiz. Bet uh, atgādinu jums, ka laika mums rīcībā nav īpaši daudz, pēc dažām minūtēm mums uh, šī sanāksme jau ir jāslēdz, jādodas uz nākamo sanāksmes kopējo agrī un nemie komitejas sēdi, tā kā pietikainies kundz paturēt lūdzu to prātā. Paldies! Un pateicos jums visiem par labiem un konstruktīviem komentāriem. Un vairums no tiem noteikti tiks ņemt vērā. Uzskatu, ka tie noteikti arī uzlabos mūsu uzziņojuma kvalitāti. Un arī kopējo pieeja šiem jautājumam. Otkārt vēlos, lai īsi arī uzteikt Franciju. Nu, pat nesen ir uh, aizliegts tās lielveikaliem izmest uh, mēslēnē pārtikas atkritumus, ja neizmanto to pārtiku. Nu, tas ir teicams, piemēram, tam, ko var panākt ar likumdošanas instrumentiem pārtikas uh, nozarē. Jo tieši pārtikas nozare saražo trešo daļu no visiem mājasēmniecību atkritumiem, samītiskiem atkritumiem. Uh, nodokļu jautājums, jā. Lai tas figurē grozījumos, tas jāpaturprātā mums beidzot. Vienīgais, par ko es vēlētos padiskutēt, ir lūk šī diskusija, tad atkritumu atklāšanas, aizliegums poligonos un sandzināšanu un ko tad darīt. Nu, ir nepieciešami noteikti rādītāji šajā ziņā, jo tiešām ir daļa atkritumu, kurus nevar savākt atsevišķi. Uh, kuras nevar pārstrādāt, izmantot atkārtot un ko nevar arī, nu, uzklabāt. Citādi kā vien um, apglabājot vai arī sadzināt kā alternatīvu. Bet atbilstoši dažādiem pētījumiem, tāda ir vairāk kā maz, vairāk kā, mazāk kā 5% no atkritumiem, kas pat labāk tiek dedzināti vai, vai apglabāti poligonos. Un tā problēma ir, nu, kā tad um, pārvadīt šo jautājumu, kā panākt to, lai, piemēram, automašīnu riepas, kuras varētu izmantot vēlreiz, eh, nonāk um, kurtuvē. Es domāju, tas arī ir um, šo pašu kurtuvu um, pārstāvju uzņēmumu interesēs. Un, eh, runājot ar citiem parlamentāriešiem, ar uzņēmējiem, mums jārod um, pareizajās institīvas, pareizajās stimuli. Uh, Te varētu runāt par ražotāju atbildību, par, par uh, atkritumu atsevišķu vākšanu. Jānodrošina, lai visi derīgie materiāli tiešām tiktu izņemti no, no sadzināmo atkritumu klāsta. Nu, tādā Un uh, Polija, gan cita austrumu Eiropas kolēģi saka, ka tas ir smags uh, sloks, tātad runājot par šo sadzināšanas sistēmas pārvaldību. Nu, tā jau tas ir tiešām, un tādēļ es būtu gatavs padomāt par uh, tādu atvērtāku pieeju, vai mēs varam izmantot kaut kādas esošās Eiropas līmeņa struktūras. Lai um, risinātu šos jautājumus. Bet, uh, Smagākās izmaiņas skars Vāciju, Nīderlandi arī mūsu, Somiju, kam lielajiem atkritumu poligonu ar atkritumu sadzināšanas iespējas. Nākotnē savukārt, ja ģeomateriāli tiks izmantoti atkārtos, kāds tiek ierosināts, Un tad mēs varēsim izmantot vien 5% no tām jaudām, ko esam um, izstrādājuši. Nu, tad tur rodas jautājums, nu, ko tad mēs darīsim ar, um, ar šīm iekārtām. Nīderlanda, Vācija, mēs, ja šī, šīs lielās jaudas, ko esam izstrādājuši, tātad kā tad mēs um, izmantosim šīs uh, decināšanas iekārtas, pārvadības bioenerģiju un tā tālāk, tas būs tāds izaicinājums tiešām. Un tam ir nepieciešama laba sadarbības starp uh, pašvaldībām, reģionālajām pašvaldībām varbūt arī zinām subsīdijas vajadzīgs. Paldies! Thank you very much. Paldies! Atliek vien atgādināt uh, grafiku. Balsājums vienīgi komitejā 17. jūnijā, un balsājums plenārsēdē savukārt uh, iespējams uh, jūlijā vai, nu, vēlākais septembrī. Sadaļā dažādi nekādi jautājumi nav, tad vien atsaukšam sasniegt to, ka nākamā komitejas sanāksme paredzēta 8. jūnijā Strasbūrā. 16. un 17. datumā savukārt Briselē. Un tagad uh, iepauzēsim uz dažām minūtēm, lai attiecīgi tad eh, pievienotos mūsu kolēģiem agri, agri komitejas kolēģi pievienotos mums šajā zālē. Paldies!